Good morning, colleagues. Um, we, we could begin this morning. Labrīt, kolēģi. Sāksim šorīt darbu ar sesto darbu kārtības punktu. Paldies, ka esat ietušies šai pēdējā šī gada darba viedē, dienā. Nu jā, mūsu nav īpaši daudz, bet paldies, ka esat ieradušies. Pirmām kārtām situācijas izklāsts no DG Home Eiropas komisijas par Eiropas drošības darbu kārtību svarīgs jautājums. 28. aprīlī komisija pieņēma Eiropas drošības darba kārtību, kā mēs zinām, un tur notiek noteikti galvenie pasākumi ES līmenī, ko komisija paredzējusi lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināta efektīva reakcija uz terorismu un drošības draudiem Eiropas Savienībā laikam no 15. līdz 20. gadam. Darba kārtībā komisija paziņo, ka tā ir nolēmusi regulāri likt priekšā parlamentu un padomēji atjauninātu informāciju par darba kārtības īstenošanu. Un tāpēc šodien komisija nāks klējā ar savu pirmo prezentāciju par to, kādā, kā tad vedas ar Eiropas drošības darba kārtības izpildi. Došu vārdu Mičī kundzei no komisijas Un viņa tad mums izstāstīs savu stāstamo tam savukārt sakos jautājumu un komentāru no deputātiem. Amiči kundze, lūdzu. Thank you very much, uh, Mr. Lielas paldies priekšsādātā, labrīt. Kā jūs teicāt ievadvārdos? Eiropas drošības darba kārtība tika pieņemta aprīlī, un komisija tur pauž apņemšanos sniegt svaigāko informāciju parlamentam un padomē divreiz gadā par to, kas notiek ar darba kārtības īstenošanu. Šī ir pirmā iespēja piedāvāt šādu informāciju, un, protams, ka nu, tas notiek šo traģisko Parīzes notikumu kontekstā. Tā rezultātā ir atsevišķu mūsu plānu darbības pabeig, īstenošanas pabeigšana pātrinājusies. Pirms priekšādātājs pāriešu pie konkrētiem rezultātiem pēdējo mēnešu laikā. Pirmām kārtām gribētu pāris vārdos runāt ar jums par to, ka šī darba kārtība ir mūsu kopīga atbildība. Tādējādi vēlos uzsvērt to, cik ļoti savstarpēji saistīts ir Eiropas parlamenta, padomas un komisijas darbs darba kārtības īstenošanā. Un šī kopējā atbildība pilnīgi noteikti ir kaut kas tāds, ko uzsvēr tieši Eiropas parlaments, it īpaši savā pēdējā rezolūcijā, ko tas pieņēma šī gada jūlijā. Nu, tāpat arī pastāv viedokļu vienotība iestāžu vidū par saturisko šīs darba kārtības puse un arī par prioritātēm, prioritāšu jomām, kurā, kas nodarbinās mūs turpmākos piecus gadus. Un var droši teikt, ka tieši šī kopējā atbildība pati par sevi jau ir milzīgs panākums šīs darba kārtības īstenošanā. Un šajā pēc Lisabonas vidē, kur ir vajadzīgs konstruktīvs dialogs un efektīva sadarbība, tas viss ir ļoti izšķirīgi. Un tagad pie darba kārtības īstenošanas puses priekšādātāja. Kopš darba kārtības pieņemšanas komisija ir strādājusi plecu pie pleca ar prezidentūru un dalību valstīm, lai izstrādātu kopēju ietvaru, kas ļautu tālāk mums uzraudzīt darba kārtības prog īstenošanas progresu. Tā visa rezultātā ir izstrādāts īstenošanas dokuments, kurā izklāstīts izklāstīti pienākumi dažādām padomas darba grupām un komitejām prezidentūras pusgadam. Šai dokumentā turklāt paredzēts pilnvērts komisijai un padomē pārliecināties par konsekventu darbību laika ziņā un izpildes ziņā. Šī metodoloģija tad tālāk tiks izvan, izmantot kā uzraudzības instruments visā darba kārtībā ietvērtajā periodā. Nu, pie konkrētiem rezultātiem. Kā jūs zināt, Eiropas drošības darba kārtība paredz to, ka nepieciešams spēcināt ES ietvaru iekšējās drošības vajadzībām, un it īpaši tas attiecas uz ietvaru, kas nodrošina labāku informācijas apmaiņu un palielinātu operatīvo sadarbību. Šai ziņā 2004. 2015. gadā esam izveidojuši jaunas atbilstīgas struktūras, kam vajadzētu padarīt iespējumu uzlabot, paplašināt informācijas apmaiņas um, iespēju un piedāvāt operatīvas sadarbības tālāku attīstīšanu. Ir izveidots internetu referālu vienības dienests, tas tika izveidots 4. jūlijā, tas uzsāk savu izmēģinājumu posmu. Redzējām, ka tiek izveidots arī izcelības centrs radikalizācijas apzināšanās tīkli ietvaros, un tas sāka savu darbu 1. oktobrī. ES interneta fórums savukārt apkopo internetā darbojošamies uzņēmums, tas tika 3. Eh, oktobrī veiksmīgi aizsākts. Un esam paredzējuši, ka Eiropas pretterorisma centrs Eiropol paspārnē uzsāks darbu 1. janvārī. Ir, veik, ir panākts arī būtisks progress tri, darbā pie trim svarīgiem likumdošanas dokumentiem. Pirmām kārtām direktīva ES pasažieru datu reģistram un Eiropol un Sepol regulās. Kā līdzlēmējs parlaments, protams, ir spēlējis ļoti būtisku, izšķirīgu, svarīgu lomu, š, lai pabeigtu darbu pie šiem dokumentiem. Pēdējo sešu mēnešu laikā mēs turklāt esam arī īstenojuši darbības, lai pārliecinātos, ka notiek, notiek saskaņota rīcība gan iekšējā, gan ārējā drošības jomā. Un šai ziņā varu jums pastāstīt, ka drošības un preterorisma eksperti ir nosūtīti uz ES delegācijām Turcijā, Tunisijā, Marokā, Jordānijā, Alžīrijā un Eģiptē. Mētiecīgi un uzlaboti preterausma dialogi tiek veidoti ar īpaši Tunisiju, Libānu, Maroku un Turk Turciju. Priekšsādātāja darbs jāturpina ir, tā teikt, jāturpina sēt sēklas, lai būtu kopļaut un būtu tālāk uzlabojumi. Un esam to arī apņēmušies darīt Eiropas drošības darbu kārtībā. Tieši šajā mm, nu, ziņā esam sākuši tālāk organizēt prioritātes citās finanšu programmās, lai tās būtu labāk saskaņots ar iekšējās drošības prioritātēm. Šai kontekstā uh, apvāršanas 2020 un tā darba kārtība laikam no 16. līdz 2017. gadam, kas tika pieņemta oktobrī, paredz krietnu darba darbu veltīt radikalizācijas apkarošanai. Līdzīgā kārtā finansējums mobilizēts dažādu instrumentu kontekstā, izglītības jomā, jauniešu, kultūras, sporta jomās, lai veicinātu pamatvērtību, iedzīvināšu, at, iedzīvināšanu aktīvu pilsonību, nediskriminēšanu un sociālu iekļautību. Par komisijas ierosinātiem jauniem tiesību aktiem gribu minēt divus svarīgus dokumentus. Pirmām kārtām ieroču uh, Uh, likumdošanas akts un cīņa pret terorismu. Kā jūs zinat, komisija pieņēma ieroču dokumentu pakotni 18. novembrī šis pakotnes mērķis ir apgrūtināt iespēju iegādīt, iegādāties ieročus Eiropas Savienībā, un šī dokumenta kopuma mērķis turklāt ir arī paredzēt labāku izsekojamību tiem ieročiem, kas tiek iegādāti ar juridisku atļauju sadarbības spēcināšanu starp dalībvalstīm, tā lai varētu pārliecināties, ka deaktivizētie ieroči savukārt tiek padarīti par darba nespējīgiem. Šis priekšlikums E, nāca kā papildinājums Eiropas rīcības plānam ciņai pret nelegālu ieroču kontrabandu un nelegālu ieroču un sprākstvielu izmantošanu, kas tika pieņemts 2. decembrī. 2. decembrī komisija turklāt pieņēma priekšlikumu arī par jaunu direktīvas projektu cīņai pret terorismu. Šī priekšlikuma mērķis ir noslēgt tos eh, trūkums krimināla kodeksos ES mērogā, paredzot kopē, kas traucē šobrīd, paredzot kopējas definīcijas par to, ko nozīmē krimināla sodāms pārkāpums šai ziņā. Un mērķis ir par nodrošināt Eiropas mērogu cīņu pret šiem ārvalstu cīnītājiem. Un mērķis, protams, ir panākt arī demotivējošā efektu Eiropā tā, lai šie. Mm, un, un panākt to, ka nodari attiecīgo noziegumu pastrādātāji tiek saukt pie kārtība tālāk robežu apsardzes uzlabošana. Ir attīstīti kopējā riska rādītāji pie, gan pie nacionālajām, gan pie ārējām robežām. Robežas, protams, pavisam drīz būs vēl viena diskusiju centrālais punkts. Pagājušās nedēļas otrdienā, 15. decembrī, tātad komisija lika priekšā robežu, eh, robežu apsardzes pa, pa, dokumentu kopumu un plenāru sēdē. Nu, kā saprotu, pie tās darbs turpināsies pavisam drīz, un šī komiteja noteikti būs iespēja ar to strādāt, to apspriest detalizēti. Noslēgumā priekšādātāji. Pēdējos sešos mēnešos paveiktais darbs ir tikai pirmais solis tālākā ceļā. Ir veikti daudz un dažādi pasākumi, aizsākti projekti, bet eh, jāsaka, tie vēl tikai nesīs konkrētus rezultātus turpmāko gadu laikā. Jau šobrīd varu jums teikt, ka 2016. gadā tiks strādāts pie virknes svarīgiem dokumentiem, tie nonāks arī pie jums, jau minēja direktīvu par ieročiem, priekšliku, direktīvas priekšlikumu, tāpat arī direktīvas priekšlikumu par terorismu apkarošanu, bet mēs strādājam arī uh, pie citām svarīgām jomām. Viena no tām, piemēram, ir cīņa pret cilvēku kontrabandu, tirzniecību. Šis parlaments mūs vienmēr atbalstīs tieši šajā cīņā un, eh, un vēlējies nostāties pret šo parādību. Nu, tālāk neka, ne, nekavējoties, nevilcinoties, vēlos vēl pieminēt, ka nākamā gada martā uh, komisijas dienesti, kas strādā ar ES kontrabandas apkarošanas koordinēšanu, nāks klajā ar pirmo progresu ziņojumu par eh, cilvēku tirniecības apkarošanu, tā sakais trends ziņojums tas būs. Un tad nākamā gada ceturtajā kvartālā komisija iesniegs ziņojumu par to, cik lielā mērā dalībvalsts ir nodrošinājušas atbilstību šai direktīvai. Un visbeidzot, kas nav maz svarīgi, Komisija ir uzsākusi arī pārdomu procesu, lai gatavotu, gatavotos posmam pēc 2016. Gadsim, gada e-stratēģijas kontekstā un lai pārliecinātos, ka mēs varam e, tālāk arī organizēt tādas mērķiecīgas darbības. Šī stratēģija tiks publicēta līdz nākamā gada beigām. Liels paldies par uzmanību priekšādātāju! un nevēlos vairāk tērēt jūsu laiku. Šķiet, ka tas bija pietiekami. Paldies! Okay, thank you very much. Um, a lot there to... Uh, liels paldies par šo pārskatu. Uzreiz uh, dosim vārdu Bonīkungam, kas izteiksies no deputāta puses. Paldies, priekšsēdētāji! Un liels paldies par jūsu prezentāciju! Es tiešām piekrītu, ka mūsu um, programmas, Eiropas drošības programmas prioritātes ir precīzi definētas un jautājums ir par to, kā tās īstenot. Kā īstenot šīs prioritātes efektīvā veidā, tas nozīmē, ka nepieciešama stingrāka sadarbība starp um, visām Eiropas Savienības institūcijām, ir nepieciešama arī ciešāka sadarbība starp dalību valstīm Mums ir nepieciešama lielāka atvērtība, lai dalībvalsts mainītos ar informāciju un kopīgi izmantotu datus. Un šai ziņā ir daži jautājumi. Pirmais ir tāds vispārīgs jautājums. Kas uz šo brīdi ir vissvarīgākais uzdevums? Ko jūs gribat darīt, ko jūs plānojat sasniegt? nākamā gadā pašā sākumā. Jūs jau minējāt atsevišķus aspektus, bet varbūt jūs varētu mums e, detalizētāk pastāstīt. Un um, kibernoziedzības jomā programma paredz, ka ir jāstiprina Eiropas um, kibernozieguma apkarošanas centrs. Šo ideju ir e, akceptējis un atbalstīs arī parlaments pēdējā digitālā ziņojumā. Uh, Uh, un vai jums ir kaut kāds laika grafiks uh, par to, kā varētu stiprināt šo darbu? Tālāk nākamais jautājums ir saistīts ar interneta atsaucas vietnes funkcionēšanu. Referral unit. Varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt par to, kā darbosies šī vietne, kādi ir plāni nākamajam gadam un vai visas prasības šajā ziņā ir izpildītas. Un visbeidzot, ekris Jūs plānojat aktualizēt ekrīt datubāzi, jūs gribat tur turēt arī datus par trešo valstu valsts piedarīgajiem, vai šis plāns ir spēkā 2016. gadam, vai arī kādu mēs varētu sagaidīt pirmos rezultātus no šī plāna? Paldies, tālāk Serāja. prata svenska. Eh, efter att ha lyssnat på kommissionen så tycker jag det är väldigt... Paldies. Es eh, uzklausīju komisijas, uzskatu, ka šī pieeja ir ļoti laba, bet šis eh, akcents eh, uz iekšējo drošību. Mēs skatāmies, kas notiek Eiropas Savienības iekšienē piemēram, ir tāds lietas, kas nav iekļauts drošības programmā, kā piemēram vīriešu vardarbība pret sievietēm, un šeit šis drauds ir, manuprāt, vēl lielāks un plašāks, vīriešu vārdarbība tiešām burtiski iznīcina sieviešu un jaunu meiteņu dzīvības. Tas ir iekšā Eiropas Savienībā. Kāds ir komisijas domas šai sakrā un cik augsts ir šī prioritāte? Un tālāk, ko jūs varētu teikt par pasākumiem? E, tiem cilvēkiem, pret tiem cilvēkiem, kas ir radikalizēti, kā jūs plānojat apkarot radikalizācijas iemeslus? piemēram, iemesls vai cēlons var būt tāds, ka šo cilvēku cilvēktiesības netiek respektētas tikpat lielā mērā kā visu pārējo tiesības. Varbūt ir kaut kādi konkrēti pasākumi, kā apkarot arī šo fenomenu. Jūs arī savā runā pasvītrojāt, ka jāstiprina ir cīņa pret cilvēku tirzniecību, pret kontrabandistiem, kas um, veic šo nelegālo tirzniecību Un tā vietā, lai veidotu šo tirgu, kas būtu mazāk pievilcīgs kontrabandistiem, ko mēs varētu darīt vēl, kā mēs varētu veidot konkrēts institīvs, lai apturētu šo cilvēku tirzniecības procesu. Mums nevajadzētu fokusēties uz kontrabandistiem, bet eh, tiešām jādomā par to, kā cilvēki varētu vieglāk iebraukt mūsu kontinentā. Sofija Intvelta, lūdzu. Paldies priekšsēdētē. Man ir daži komentāri. Es vienmēr dzirdu, kā komisija klāsta mums jauns priekšlikums, kas it kā turpina iepriekšēji iesāktos darbus, un komisija tad apkopo to, kas jau ir noticis, un tad izvērtē to visu, bet godīgi sakot, es neesmu redzējis eh, nekādu izvērtējumu tiem pasākumiem, uh, kas ir īstenoti iepriekšējos gados. Mums ir bijuši daudz dažādu pasākumu un mēri viens aiz otru tie tiek īstenoti, bet vai mēs zinām, kāds ir iepriekšējo pasākumu rezultāts, jo tas, ko komisija izvērtēja tikai to, cik lielā mērā dalībvalstis ir pārņēmušas šos pasākumus savā nacionālā sistēmā, bet eh, efektivitāte netiek uh, pārbaudīta. Parlaments pieprasa, lai būtu padziļināta analīze. Jau pirms četriem gadiem parlaments teica, ka teroristu, pretterorismu pasākumu efektivitāte būtu padziļināta jāizpēta. Mēs arī šī gada sākumā rakstījām savu stratēģiju par drošības stratēģiju, un es pat šādā sakarā neesmu pat dzirdējis vai redzējis, ka tāda efektivitātes izvērtēšana būtu kaut vai iesākta. Uh, Mēs ne tikai gribam atbalstīt un sākt um, šos pasākumus, mēs gribam redzēt, kāda ir šo pasākumu efektivitāte. Mēs uh, faktiski arī maksājam milzīgas summas. Mums ļoti interesē, kā tas viss uzlabo mūsu drošību. Tad es uh, piekrītu arī postats uh, kundas teiktiem. Iekšējās drošības stratēģijas neietver tikai un vienīgi pret terorismu. Ir arī mājas vai ģimenes vārdarbība, cilvēktirzniecība. un citas lietas. Un dažreiz eh, man rodas jautājums, vai mūsu veikumi nav kontraproduktīvi, vai arī varbūt mūsu pasākumiem un veikumiem ir tikai simboliska nozīme. Jūs runājat par pamattiesību, par fundamentālo tiesību veicināšanu, protams, es to atbalstu, bet es arī konstatēju, ka aizvien lielāks skaits valstu valdību rīkojas pilnīgā pretrunā to, ko jūs deklarējāt. Viss, ko jūs teicāt, ir brīnišķīgi, brīnišķīgi uz papīra, bet praksē tas neeksistē. Ko komisija dara šajā sakarā? Kā mm, komisija var runāt par to, ka mēs veicinām fundamentālās vērtības, kad komisija pati, skaitot arī pirmā priekšsēdētāja vietnieku komisijā, negrib runāt par šīm lietām ar valstu valdībām. Uh, kā jūs varat um, veicināt pamatiesības uh, situācijā, ja Orbán kungs uzsāka kampaņu pret imigrantiem? Un cik nopietni ir visi šie deklarējumi? Kā no vienas puses mēs varam tērēt naudu, veicināt kapacitāti, lai šīs pamatiesības uh, veicināt atbalstīt, un tāpat laikā mēs necīnāmies uh, pret diskriminācijas un naida cēloņiem. Uh, jo tas viss ir dru, drauds eh, mūsu drošībai. Ja mums nav vienprātības iekšienē, tad mums arī nav drošības, jo, ja nav tādā veidā rodas arī šī te pārdarbība, naids un tā tālāk. Un, ja mēs runājam par drošību, tad es konstatēju, ka neesmu juriste, bet tad, kad mēs mm, runājam par likumdošanu, tad mums ir ļoti skaidri jāpasaka, mm, kādas juridiskos termins mēs lietosim. Mēs jaucam šo terminoloģiju, mēs runājam par valsts drošību, publisko sabiedrības drošību, nacionālo drošību, un, nu, pa leasingu, policijas mēriem. Bet eh, par ko mēs īsti runājam? Mums eh, vajadzētu vienoties par šo nacionālo, par šo visai Eiropas definīciju, kas tas ir valsts drošība. Komisija saka, ka nacionālo drošību definē dalībvalsts bet tādā gadījumā mums nevajadzētu izmantot šo nacionālās drošības terminu Eiropas Savienības likumdošanas kontekstā. Kutīgi sakot, man tas viss diezgan sānikno, um, es neredzu šeit neko tādu labu, mm, vīlusies esmu, ka komisija atkal un atkal nāk ar dažādiem un dažādiem paziņojumiem, bet nu, tā laikā, ka mēs esam pieprasījuši stingri izvērtējumu. Paldies, Žerārs Deprē. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot Bet vispirms eh, gribētu pateikties eh, komisijai par darbu uzskaitījumu. Eh, jā, atsevišķi uzdevumi tiešām ir prioritāri, citi ir mazāk prioritāri. Daži jautājumi jums. Jūs runājāt, kundze, par šo likumdošanas projektu, ka no, no sākot no nākamā 1. janvāra jūs gribat veidot terorismu apkarošanas centru un cik operatīvs būs šis centrs, viņš darbosies efektīvi. Un e, komisija nākot lai ar priekšlikumu, kur ir paredzēts e, e, sistemātiski iz, izmantot SIS-2 un Eiropol datus. Vai šis priekšlikums tiešām tiek uh, attīstīts, vai tas līdz šim nav eksistējis jau, jo mm, vispārīgi runājot, uh, mēs uh, saprotam, kā pietrūks. Mēs runājam par to, ka trūks interoperabilitātes un sistēmas informācijas apmaiņas. Šeit es varētu SIS2 un Eiropol piemēru citēt, arī Frontex Eh, piemēram, šeit viņiem nav piekļuvi ne Eurodak datiem, ne SIS-2. Un um, hotspots sakarā tā tiešām tāda misija, kas ir ļoti daudzpusīga, ir reģi, jārezē un jāuziņā, bet eh, ir arī jābūt spējai orientēt patvērumu meklētājs, eh, bet šeit pietrūkst informācijas. Es uzskatu, ka savstarpējā sadarbības un informācijas apmaiņas jojām mums ir milzīgs tūkšums Un uh, varbūt uh, jūs varētu pateikt man kaut ko pozitīvu šajā sakarā. Otrs jautājums uh, personiskā līmenī es atzīmēju jūs priekšlikumu par šaujam ieročiem. Vai tiešām jūs uzskatāt, ka šīs likumdošanas stiprināšana attiecībā uz godīgiem pilsoņiem, kas ir godīgi nopirkuši savus ieročus, kas tiek kontrolēti, kas eh, seko visam noteikumiem. Eh, vai jūs tiešām uzskatāt, eh, ka to varētu, šī ieroča varētu nonākt mm, teroristu rokās? Vai tiešām jūs domājat, ka godīgie pilsoņi, kas ir godīgi nopirkuši ieročus, mm, mm, nodos šo ieroci terorismam? Tiešām, ka Lašņikovs, kas tiek izmantot Parīzē, jūsuprāt, ir iegūts no godīgiem pilsoņiem, kas ar visiem pamatojumiem ir ieguvuši, ieguvuši savus ieročus? Es eh, vienkārši domāju, ka daudz svarīgāki mehānismi ir kontrolējot ieročus. Šeit ir jāstiprina specializēto ie, eh, iestāžu darbs, kas varētu sekot nelegālai ieroču iegādēji, un tas būtu daudz svarīgāk nekā griezties pie godīgiem pilsoņiem un lūgt eh, viņiem atdot ieročus, tā vietā, lai grieztos pret teroristiem un noziedzniekiem. Un tad vēl jūs teicāt par drošību uz robežām. Beidzot, ir arī tāda vienošanās par kopīgiem riska iz, kritērijiem. Vai šie riska indikātori būs kaut kas tāds, par ko eh, jūs arī informēsiet? Un tātad šie ir mani jautājumi, ļoti ceru, ka atbildes eh, arī būs, ne, arī labāks. Es eh, gribēju arī atzīmēt, ka ir ļoti daudz institīvas, eh, kas tiek vērstas pret pasākumiem, kas ir vērsti terorismā apkarošanai, bet tādas patiesas stratēģijas nav. Un Eh, tad, ja mums tāda stratēģija būtu, mēs arī varētu diskutēt par šiem jautājumiem, adresēt mums jautājumus gan komisijai, gan padomē. Paldies! Halahāhu kungs! Paldies, priekšnieks! Man ir īsti jautājums par eh, šo jauno eh, šaujamieroču direktīvas projektu un par pusautomātiskajiem šaujamieročiem kas atgādina šādiem ieročus, kā tas uzlabos mūsu drošību, aizliegt šos eh, likumīgos eh, šādiem ieročus, kas nav iesaistīti terorismā, un eh, ļoti reti vispār ir iesaistīti jebkāda veida noziedzīgos nodarījumos. Terorismi bieži vien izmanto šādu nelegāli iegūtus militāros šādiem ieročus, vai tā ir laba likumdošana, bet tas vienkārši kāds ideoloģisks krustakarš, jo ir labi, ka mēs darām kaut ko vienkārši tādēļ, ka mēs kaut ko darām, rīkojamies, bet nu, šeit nav svarīgi, ko tieši. Un ņemot vērā mūsu pilsēņu tiesības, ieskaitot eh, tiesības uz īpašumu, nevajadzētu ierobežot vairāk nekā būtu nepieciešams. Un ja šādi ierobežojumi nedod eh, skaidru pievienoto vērtību, paldies. Paldies. Barbara Spinelli, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Gribu dažu no šiem argumentiem pieminēt, kurus uh, izklāstīja arī Sofija, un tam pilnībā var piekrist. Lies paldies uh, Eiropas komisijas pārstāvēji par uh, viņas izklāstu. Pēc dažām dienām būs Ziemassvētki bet tomēr vēlos teikt, ka viss šis optimisms un eh, mēs viens otru ļoti mīlam, jā, ko tas dod? Mēs jau esam nekādā preskonferencē un šeit nav jāizplāt nekāda veida propaganda. Domāju, ka šajā komitejā vajadzētu iztikt bez eh, šāda propagandas konteksta. Man ir jautājums Eiropas komisijai. ir pagājis gandrīz vai gads pēc tam, kad ir pieņemta programma rīcības plāns, kas īsti nav darbojies. Sofija jautāja, kāda ir rezultāti, labprāt diskutētu par to, kas nav darbojies, lai drošība tiktu nodrošināta. Daudz kas nav labi darbojies, jo ir bijuši daudz terorismu uzbrukumi šajā gadā. Un visur Eiropas Savienībā tiek kurināts naids, bailes, to dara ekstrēmisti, tie, kas kurina naidu pret ārzemniekiem, pilsoņiem rodas nedrošības sajūta. Šeit piemēra, kā piemēra nosauc Čehijas republiku, kur ir islamofobija, arī prezidents to veicina, gribētu nosaukt arī Ungāriju vai arī pasākumus Zviedrijā, kas attiecas uz konstitucionālo tiesu. Arī Zviedrijā ir uh, savā ziņā izņēmuma situācija. Tiek uzbrukts arī karstajos punktos, uh, tur, kur reģistrē ieceļotājus Itālijā. Un uh, šeit gribētu pieminēt arī mūrus, kas dala Eiropu. Eiropai neklājas labi. Un tas ir mans jautājums. Kas saskaņā ar komisijas viedokli nav darbojies? Tālāk par drošību un ārlietu politiku. Šī sasaiste man ļoti interesē. Gribētu pieminēt arī radikalizāciju, pieminot šeit islāma valsti. Un kā komisija vērtē vicekanclera Gabriela izteikumus, kurš teicis, ka nav pieļaujams, ka Saudi-Arābija finansē mošējus Eiropā. Arī tas ir drošības faktors. Gribētu pieminēt arī attiecības starp Eiropas Savienību un Turciju. Vakar jau mēs par to runājām. Arī vakar jau pieminēju Amnesty International ziņojumu, kurā Eiropa tiek aicināta īstenot eh, sadarbības eh, nolīgumu pārtraukšanu tādēļ, ka sistemātiski tiek pārkāptas pamatiesības un uh, starptautiskie līgumi Turcijā. Bēgļi, simtiem bēgļu tiek sūtīts atpakaļ uz uh, kara apgabaliem, uz Irāku, Sīriju un Afganistānu. Paldies! Paldies! Vēl divi runātāji pietiekušies uh, sarakstā un tad slēgšu sarakstu, kolēģi. Vinbergas kundze nākamā runātāja. Tack, herr ordförande. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par sniegto informāciju. Es piekrītu Spinelī kundzei. Pašlaik Eiropa neatrodas labā situācijā, un tas ir tā vairākās jomās. Katru mēnešu 11. datumā mēs atceramies, kas ir noticis Man ir jautājums, vai komisija var teikt, pastāstīt vai apstiprināt, ka atklātās robežas Schengenas telpā ir sniegušas ieguldījumu, kā teroristiskie uzbrukumi varētu tik vieglāk novērsti, ir īpaši 30. novembra uzbrukums Parīzē. Ko, kā komisija vērtē atvērtās robežas, vai pilsoņiem nebūtu arī tiesības justies drošiem Eiropā? Kādi konkrēti pasākumi ir tie, ko, ko Eiropa grasās eh, izvērst, lai nodrošinātu, kā drošības padomas rezolūcija 101 eh, patiešām tiktu īstenota? Ja kāds ir jautājums, kā, jautājums ir, saka Agvēra kungs, eh, kāds ir novērtējums? Eiropas iekšējai drošības stratēģijai. Tā tika pieņemta pirmajā pusgadā 2010. gadā saskaņā ar uh, 70. panta noteikumiem par Eiropas Savienības darbību. Notikumi, attīstība kāda ir bijusi. Par visā Eiropā esošo sajūtu, par drošības jautājumiem. To varētu nosaukt par paniku, ko izraisa džihādisti, teroristi un ka izplatās naidu kurināšana. Musulmaņu kopienās Eiropas Savienības dalībvalsts iekšienē. Tas parādās internetā un eh, mošajās, ko finansē islāma vahabītu atzarojums no Saudi-Arābijas. Kāda situācija šajā jomā? Paldies par pēdējo jautājumu. Pirms mēs noslēgsim un uh, dosim vārdu komisijai šajā jautājumā par, uh, par 17. pantu. Jā, tas jautājums tika izvirzies par 17. pantu. Jautājums par īstenošanas trūkumu, kas ir parādījušies vairākās dalību valstīs. Tie bija padomjas lēmumi un uh, varētu šeit teikt diezgan tāds cerīgi ka netika, jā, bet realitāte tāda ir, ka daudz naudas ir uh, nosūtīts uz uh, dalību valstīm un ir arī likumā paredzētās saistības. Un uh, šeit, piemēram, ir pie robežām ir jākontrolē DNA analīzes dati, un tas, ko teica arī Akaļāra kungs, tas ir jautājums arī par uzraudzību, kas notiek ar šo 2012. gada programmu. Ja jūs atceraties Šalī Ebdo situāciju, šo notikumu, komisija kā komisija to vērtē, jo šeit izskatās, ka nav uh, trūkst resursi, lai ieviestu pieņemtos lēmumus uh, drošības jautājumos, uh, lai nodrošinātu drošību Eiropas pilsoņiem to sabalansēt ar pamatiesībām. Tas ļoti nopietns jautājums bija izvirzies jautājums, vairāk kolēģi pieminēja par uh, šaujamieročiem. Likuma pamats, kas pamatojas uz iekšējā tirgus nosacījumiem. Tur bija ziņojums no padomes un uh, jautājums par šo um, ieroču tirzniecību 54. pants ir tā pamatā, un ir skaidrs, ka tur ir arī eh, sadalīšanās eh, veidot neskatības ar divām komitejām, starp eh, iekšējā tirgus komiteju. Manuprāt, tas tiešām izraisa bažas, jo tas var radīt pretrunas likumdošanas nosacījumos. Tātad tas, kas ir kādā veidā šis jautājums ir strukturēts, tas varētu kļūt par tādu ļoti lielu nozīmīgu jautājumu. Lūdzu, ja jūs varētu mums atbildēt, un liels paldies arī par jūsu prezentāciju. Tagad vārds Eiropas komisijas pārstāvē. Paldies, priekšādētē kungs. Paldies eh, cienējumiem deputātiem par izteiktiem komentāriem. Jā, mēģināšu atbildēt eh, dažus no, uz dažiem no jautājumiem un komentāriem, kas uh, ir tikuši izteikti. Pirmkārt, varbūt par uh, kibernoziedzību un komisijas plāniem nākamajiem mēnešiem, kā ieviest darbības, kas ir paredzētas uh, šajā šai prioritātei. 2016. gadā ir eh, plānots panākt labus rezultātus šajā jomā, raugoties uz uzraudzību, kā tiek ieviesta likumdošana, kas ir plānots, ir plānots sastādīt novērtējumu 2014. gada direktīvai uzbrukumiem informācijas sistēmām. Un tāpat arī 2011. gada direktīvai par eh, cieņu pret bērnu seksuālu izmantošanu. 2016. gadā būs arī plānots eh, pārskats 2001. gada ietvaru nolēmumiem, kas ir saistīti cīņu pret eh, krāpniecību finanšu jomā. Un tāpat arī eh, likumdošanas šķēršļiem, eh, kas aizkavē eh, izmeklēšanu kibernoziedzībā. Jā, tur būs par to, kā tie, kāda ir nodrošinās piekļuvē pierādījumiem un informācijai. Tā darbība ir paredzēta. Bija arī jautājums par uh, interneta atsaucas vienību referral unit. Viens no svarīgajiem stūrakmeņiem, ko esam iepriekšējās nedēļās šeit eh, izvirzījuši noteikuši tas eh, par interneta atsaucas vienību. Tas ir saistīts arī ar Eiropola regulas tekstu, un tas ir tāds būtisks solis ievies šādu vienību, jo tas piedāvā juridisku ietvaru Eiropola darbībai, lai tas varētu darboties šajā jomā. Un tad īpaši, lai tas spētu analizēt materiālu un uh, dalīties dalību valstīm, lai atsauktos uz šo likumā paredzēto saturu un lai būtu iespēja inicijēt šos virtuālos procesus, lai tam visam būtu juridiska bāze un uh, lai tiktu samazinātas iespējas radikalizācijai un eh, vardarbīgā ekstrēmisma izplatībai internetā. Bija arī jautājums par ekris. Eiropas uh, eh, noziedzīgo nodarījumu indeksu sistēmu un uh, kā tas varbūt arī valstī, tas ir paredzēts pirmajā pusgadā, 2016. gadā. Par novērtēšanu par jau eksistējušiem instrumentiem. Es uzskatu, ka šī komiteja jau droši vien ir saņēmusi šīs atbildes. Fakts ir tāds, ka iepriekšējā iekšējās drošības stratēģija, kas tika pieņemta 2010. gadā un ko pieminēja jau kāds deputāts pirms dažām minūtēm, tur ir trīs uh, ieviešanas eh, vietējuma ziņojumu 2011. 13. un 14. gadā. Tas vērtē darbības, kas ir tikušais pamatojušo veco stratēģiju par drošības stratēģiju. Pašreiz arī paustās uz šiem ziņojumiem. Saistīts ar to ir fakts, ka, kas arī, ko arī pieminēja vairāk deputāti, kas mums ir jādara, ir labāk jāizteno eksistējušie instrumenti un uh, likumi. Un mums ir uh, arī īpaši novērtēšanas mehānismi un uh, vairāki tiesiskie instrumenti, piemēram, uh, Schengenas novērtējuma sistēma pirmo reizi šogad 2014. gadā tur pirmoreiz darbojās kopā komisija un dalība valstis. Mēs esam izstrādājuši mehānismu, kura tiek novērēts arī politiskais eh, cikls un organizētā noziedzība. Komisija ir arī apmē, apņēmusies eh, labāk novērtēt progresu, kas ir uh, izvērsts eh, tiesību īstenošanas eh, jomā, lai cienītos pret eh, apdraudējumu. Un turklāt vēl tas, ko jūs teicāt, priekšādē kungs komisija īsteno savas prerogatīvas, kas paredzētas līgumā. Un, ja nepieciešams, tad izvērš arī pārkāpumu procedūras kas eh, pamatos uz prīmas eh, nolīkumu, kas ir būtisks eh, likumdošanas instruments informācijas apmaiņas jomā, komisija ir uzsākusi strādāt ar Eiropas Savienības pilotprojektiem un sadarboju šeit ar dalībvalstīm, kur raugās atsevišķās dalībvalstīs, kā tiek, kā, kā notiek īstenībā, vai tur kaut kādi trūkumi, kas jānovērš komisija jau strādā šajā jomā, un mēs uh, turpināsim arī nākamkārt strādāt pie šie darba, un uh, mēs uh, noteikti jums sniegsim aktuālo informāciju šajā jautājumā. Bija arī komentārs par Eiropolu un SIS-2, un tā vispārīgi runājot par savietojamību. Tas ir izšķiroši jautājums un pamatot arī tika uzsvērts, ja mēs runājam par eh, labāku informācijas apmaiņu, dalīšanos informācijā, tad eh, mēs visi atzīstam, ka eksistējušā sistēma ir tāda, ka, kas veicina šo informācijas apmaiņu, un uh, ir šī sasaiste ar SIS-2, un uh, uzmanība tiek pievērsta novērtējumam vai pašreizējā savietojamība un iespēja piekļūt eh, aktuālajai informācijai pietiekama, vai tas ir pietiekami arī izmantots, un eh, vai mums būtu jādara vairāk par eh, savietojamību. Kā jau tika pieminēts drošības dokumentā komisija vērtē projektu, ko ir inicējis dalību valstu grupa kas patiešām nodrošina šo savstarpējo savietojamību, atvainojos ne savstarpējo savienojamību, bet iespēju eksistējošā tiesība izcinošā datu bāzēs eh, nacionālajā sistēmā darboties, lai nodrošinātu labāku piekļuvi tiesību sargājušo iestāžu piekļuvē citās dalību valstīs. Tas pamatojas uz vispārīgo mērķi. Šos saucamo Eiropas policiju indeksu sistēmu. Mēs turpināsim īstenot šo darbu nākamajos mēnešos. Bija arī vairāk jautājumi par šaujamieročiem. Baidos, ka tas bija tik tehniskā līmenī, ka nevarēšu atbildēt šodien jums uz šo jautājumu, bet es jums atsūtīšu informāciju, ko saņemšu no maniem kolēģiem, kas ir speciāli šajā jautājumā un atbildēju tieši par šo jautājumu. Un, protams, ka šie jautājumi tiks diskutēti arī šajā komitejā, un uh, kad pienāk šis brīdis, tad uh, ceru, ka mēs varēsim sniegt uh, labākas atbildes un precīzākas atbildes uz jūsu jautājumiem. Un noslēgumā par riska indikātoriem, kas ir izstrādāti. Protams, ka tie ir izstrādāti ar mērķi padarīt iespējami vairāk mērķiecīgas un efektīvas kontrolas pie robežām. Protams, ka tā nav dati, kas ir publiski pieejami, jo tas apdraudētu tad visu šo mērķi, bet uh, es arī pārbaudīšu šo jautājumu, lai paraudzītos, kādā apjomā šī komiteja varētu saņemt piekļuvi šajam jautājumam. Uh, Jā, liels paldies, priekšsēdētā kungs. Vienkārši gribētu pasveicrot pēdējo aspektu, ka no komisijas puses nav nodoma izmantot eh, šo prezentāciju, lai izvērstu jebkādu veidu propagandu. Un es domāju, ka ne jau šeit esam pārlieku ārkārtīgi optimistiski, bet vienkārši mēs vēlamies eh, nosūtīt eh, tādu vēstījumu, ka kopīgs darbs eh, un kopīgi ieguldījumi, tas ir ceļš, pa kādu mums jāiet uz priekšu. Paldies! Um. Paldies! Sofija, vai tu vēl kaut ko pavisam ātri? Jā, es varu izteikties īsi. Es domāju, ka viss šis pasākums tiešām rada vilšanos jo šīs drošības politikas tad nu tiek te pētīts, bet nepieteikam. Klausoties jūsu prezentācijā, nu es saprotu, ka jūs esat ierēdnis, kas grib to labāko, bet jāsaka, tas manuprāt nav demokrātas kontrolas paraugs. Es domāju, ka mēs nedarām savu darbu. Par šo jautājumu būtu jāspriež politiskā līmenī. Mums vajadzētu daudz kritiskāk izturēties pret šo jautājumu un uzstāt uz to, ka informācija ir jāsaņem. Es vēlētos, lai šīs komitejas prezidents nāk klajā ar priekšlikumu nākamā gada sākumā par to, kā mēs šo demokrātisko kontroli īstenosim. Mums tagad liek pieņemt tiesību aktus, un tas nozīmē, ka mūsu pienākums ir arī uzmanīgi pārbaudīt, kā šie tiesību akti tiek piemēroti, vai tie ir efektīvi, un vai mēs eh, izdaram pilsoņiem pakalpojumu, jo vienkārši tērējam laiku. Manos, eh, manās piezīmēs tiek teikts, tad neatteiksies, vai mēs tērējam laiku, nē, šeit teikts, ka tā vietā lai mums ziņotu ierēdnes, mums vajadzētu intensīvu uzklausīšanu šajā jomā, bet paldies, Sofija, par šo ideju. Nu jā, jūs saucat komisiju pie kārtības taisnība. Jā, es arī gribu tikai būtiski sekundīti, lai piešķirt man vēl vēlējos teikt, ka piekrītu tam, ko teica Sofija. Un arī gribu jums atgādināt, ka Francijā vien 130 bojā gājušie. Un ASV liela teroristu uzbrukuma rezultātā visa valdība mobilizējās un uzsāka komiteju, izmeklēšanas komiteju veidošanu. Varbūt arī mums tas būtu jādara. Ja mums te ir komiteja sanāksmes tikai šādā veidā, tikai to vien daram, kā sitam sev uz plecu un priecājamies, tad jau neko nepanākam. Un pat ASV nerīkojas tādu, kaut gan viņi vispār pazīstam to, ka viņi neķers vērsim pie rogiem. Nu, nezinu, vai deputāti ir tie, kas šeit sevi slavina. Tas, ko es gribēju teikt un ko es arī gribēju ierosināt, ir tas, ka komisija atbild uz jautājumiem par dažādām Eiropas drošības darba kārtības eh, jomām, un nav tādas kopuma ir virkni tādu pasākumu, kas varētu dot ieguldījumu šai, nu, piemēram, šīs viedās robežas, ehm, konvencija par terorismu apkarošanu, bet ir arī citi jautājumi, ko kolēģi pieminēja. Mm, Agilērs kungs, Sofija attiecībā uz īstenošanu. Un mēs nesaņemam šo kopējo ainu no padomas, piemēram, par izlūku informācijas apmaiņu. Viņi vienkārši mūs neinformē par to. Un pēc katras padomas sanāksmes viņa kārtējo reizi padomas lēmums neīsteno pilsoņu priekšā. Un tad es domāju, ka tas nav sapra, tā saskaņot, tā nav tāda saskaņota situācija. Nu, tagad lūk ieroču direktīva, kamēr visi te čalojas jau pieminēt, tas šobrīd ir ar diviem juridiskajiem pamatiem. Tas arī mūsu darbu apgrūtina. Tāpēc šīs komitejas deputātiem vienmēr ir ļoti efektīvi jāorganizējas, bet mēs net, nesitam sev uz to pleca, nē, nē, nē, mēs sev neslavinām. Es vienkārši domāju, ka visiem šim procesam jābūt tādam saskaņotākam bez viedām robežām, nu arī nevar būt nekāda Eiropas iekšējās drošības darba kārtību, tāpat arī pamattiesības. Un tāpēc viens no ierosinājumiem būs, un tas, protams, nav perfekts, būs, bet liks to priekšā koordinātoriem, ka mēs varam organizēt tādu intensīvu uzklausīšanu nākamā gada sākumā par iekšējās drošības darba kārtību, lai visu šo ainu tā saliedētu. Uh, Un tad uzmanīgi mums būs jāskatās uz īstenošanas jautājumiem, tā lai mēs esam vienādi informēti. Jo neskatoties uz to, pie kādas politiskās grupas mēs piedaram, ir, manuprāt, visai skandalozi, ka būs lēmumi tiek pieņemti, pēc tam tie netiek īstenoti. Uh, Un tad mums vajadzētu arī skatīties uz atsevišķiem elementiem šajā darba kārtībā, nu tā, lai mēs skatāmies uz to visu plaši atvērtām acīm, nevis kaut ko neredzam. Es domāju, tas būtu ļoti liederīgi. Es nevēlos, protams, komitē radīt papildus darba slodzi, bet es domāju, ka tas būtu svarīgi šīs drošības darba kārtības kontekstā un piekrītu tam, ko Sofija teica pilnībā. Tas būs palīdzīgi pilnīgi visiem. Jums ir vajadzīga lielāka skaidrība šai jomā. Nedrīkstam būt tādā situācijā, ko šis komitejas deputāti, mm, nu, tad kaut kāds individuāls jautājums kaut kur uzdod, saņem vai nesaņem atbildi. Nu, lūk, to es grasījos ierosināt pirms Sofija mm, sāka runāt par savu ierosinājumu. Jo īstenošanas process, jāsaka, šobrīd nav īpaši kvalitatīvs un tas izriet arī no tieslietu iekšlietu ministra padomas un 70. pānta iznašanas komitejas. Nu, lūk, nu tad, ja tas šķiet jums pieņemams priekšlikums, tad pie šī jautājuma atgriezīsimies janvārī, un es, mēs apspriedīsim to, protams, vispirms ar koordinatoriem un gada pašā sākumā. Redzu no koordinatoriem, ka te tiek, ka, ka viņi māja galvas, nu, vismaz viens koordinators māja ar galvu, nu, ar to vien jau daudz palīdzētu lietai. Šķiet, ka jau esam nedaudz aizskavējušies ar darba kārtību, pāriem pie septītā darba kārtības punkta, tas ir astotais. Um, reiz pa diviem gadiem sagatavojam ziņojumus par Schengens zonas darbību. Tas komisija eh, pagājušajā nedēļā publicēja robežu pakotne. Un atskaits periods ir pagarināts līdz 10. decembrim, lai ņemtu vērā pēdējos notikumus. Un ziņojumā galvenokārt tiek runāts par to, kā Schengens zona ietekmē jaunie migrantu, jaunās migrantu plūsmas un nesnie terorismu uzbrukumi. Tāpat arī tur tiek runāts par Schengens novērtējuma procesa secinājumiem, to starp veiktajām novērtējuma komandējumiem, inspekcijām. Komisija ir, iz, iz, ir nākus klējā ar atzinumu par to, cik nepieciešams mm, ir mm, robežu kontrols uz iekšējiem robežām starp Austriju un Vāciju. Un mm, tātad vispirms došu vārdu komisijai Dekoister kungam, pēc tam būs diskusijas. Lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Priekšādātāji, paldies. Labrīt, dāmas un kungi. Kā jau tika teikts, ka politiskās debatēm būtu jānotiek politiskā līmenī. Nu, es domāju, ka tas attiecas droši vien arī uz šo jautājumu. Bet, nu, diemžēl jāsaka, šodien jums vajadzēs iztikt vien ar mani. Astotais reiz pa diviem gadiem sagatavot, sagatavojamais um, ziņojums par Schengenas zonu nāc, tika publiskots 15. decembrī, tas ietver virkni elementu. Tur ir likumdošanas priekšlikumi, pirmām kārtām regulas priekšlikums, parlamentu padomas priekšlikums par uh, um, robežu sardzi un krasta apsardzi, tāpat arī priekšlikums par mērķtiecīgu grozījumu 7. pantā Schengens robežu kodeksā. Tas attiecas uz kontrolēm, kas tiek veikts attiecībā uz ES pilsoņiem, ka tieši čērsojas ārējo robežu. Tāpat arī paziņojums ietverts, politisks paziņojums par uh, robežsardzi un krasta apsardzi un efektīvu Eiropas ārējās robežu pārvaldību Un tad nāk vēl virkni citu elementu, piemēram, ziņojumi par pašreizējo situāciju, krīzes punktos, jau hotspots Itālijā un Grieķijā, un arī ziņojums par situāciju Rietumu Balkānos. Visi šie elementi, protams, savā starpā ļoti saistīti. Šajā ziņojumā, šajā astotajā ziņojumā parasti sniedzam informāciju par tādu parasto kārtējo situācijas apskatu. Nu, jūs teisiet, lūk, nu, nu tad, ja tā ir runājama par tādu kā veselības pārbaudu, kas saka angliski health check, nu tad, acīm redzot, tas liecina par kaut kādu slimību Schengenas zonā. Nu, parasti komisija šajos ziņojumos sniedz, kā jau teicu, pārskatu par notikumiem visās jomās, ko ietver tā sauktie Schengenas akī, jeb dok tiesību aktu kopums, bet ņemot vērā pašreizējo situāciju, komisija pieņēma lēmumu mainīt pieeju ziņojumu sagatavošanā. Nu, tā, piemēram, Nesen vīzu atvieglošanas līgums, kas tika nosaucts starp Palau un Eiropas Savienību, uh, stājās spēkā. Un, lai arī mēs dziļi cienām Palau, tas varbūt nav elements, kas īpaši ietekmē Schengens zonas darbību. Un tāpēc šādas lietas neatspoguļojam ziņojumā. Komisija savā ziņojumā pievērsās trīs galvenajiem jautājumiem, ņemot vērā faktu, ka šobrīd sastopamies ar lielākajām bēgļu plūsmām kopš otrā pasaules kara un nu, arī ņemot vērā nesenos teroristu uzbrukumus Parīzē. Nu, tātad trīs tādas sadaļas šai ziņojumā. Pirmām kārtām par migrāciju un robežām, gan iekšējām, gan ārējām robežām. Tālāk sadaļa par terorismu draudiem. Un pēdējais elements sadaļa, kur tiek runāts par pieredzi ar pirmo jauno Schengens novērtēju mehānismu darbības gadu. Un tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, jo problēmas var rasties tad, ja dalībvalstis nekorekti, neatbilstīgi īsteno atsevišķos elementus, kas kopumā veido šos ES tiesību aktus. Iesākumā pievērsīšos migrācijai un robežām saskaņā ar jaunāko informāciju. Vairāk kā 1,5 miljoni tik būtu šķērsojuši robežu nelegāli 2015. gadā, tātad no janvāra līdz novembrim. Un šis skaitlis ir daudz augstāks nekā kopējais incidentu skaits ne, nelikumīgi robežu čēršošanas gadījumā visam periodam no 9. līdz 14. gadam. Protams, ka 1,5 miljoni nelegāli robežu čārsotā, tas nenozīmē, ka ir 1,5 miljoni nelikumīgu migrantu. Daļa no šiem migrantiem, ko, kas ietvert 1,5 miljonos, faktiski tiek pieskaitīti divreiz. Ja viņi, piemēram, ir tranzītā bijuši Schengen zonā, vispirms Grieķiem, pēc tam devušies tālāk uz Rietumu Balkāniem un Ungāriju un citām dalību valstīm. Uh, kur tālāk viņi atkal tiek pieskaitīti nelegālo migrantu skaitam. Nu, tātad, lūk, tas ir tā nians, kas jāņem vērā. Šis skaitlis turklāt jau ir novedis pie rīcības, tūlītais rīcības, nu, piemēram, izstātu, izstrādājot šo hotspot pieeju, krīzes punktu pieeja Itālijā un, un Grieķijā, relokce, relokalizācijas pasākumiem, pārvietošanas pasākumiem, Par to ir gatavot specifiski ziņojumi, kas, protams, arī tiks apspriesti šai komitejā. Cerams, jau pavisam drīz. Migrācijas darba kārtībā šī tūlītējās rīcības mm, punkti arī tiek uzskatīti, bet tiek arī turklāt teikts, ka ir vajadzīga tālāka darbība, lai labāk pārvaldītu ārējās robežas Tas ir viens no pilāriem, kas ir ārkārtīgi svarīgs, lai varētu pārliecināties, ka migrācijas plūsmas tiek pārvaldītas efektīvi. Robežu ko, dokumentu kopumā pakotnē, lai šis eh, dokumentu kopums būtu efektīvāks, komisija izstrādāja priekšlikumu izveidot jaunu, eh, lūk, šādu Eiropas robežsardzi un krasta apsardzi un veikt grozījumu otrajā robežu kodekstā. Šos elementus komisija jau lika priekšā plenārsēdē pagājušajā nedēļā, un patiešām domāju, ka būtu tikai vienīgi atbilstīgi, ja gan padomu, gan parlaments strauji virzītos uz priekšā šo priekšlikumu pieņemšanu, jo tie ir ļoti svarīgi elementi, kas ļaus uzlabot situāciju. Lūk, tītās par ārējām robežām. Tad, protams, arī jautājums par iekšējām robežām. Jo nelikumīgie migranti, tikko tie iekļūst Schengenes zonā, viņi jau nepaliek t, šajās valstīs pie robežām. Nē, viņi pēc tam virzās uz citām valstīm. Kā rezultātā notiek šī sekundārā migrantu kustība. Tā rezultātē virkne dalību valstu ir atjaunojušas kontrolas pie savām iekšējām robežām, jo tās sastapās ar problēmām, ar sabiedriskās kārtības apdraudējumiem, iekšējās drošības apdraudējumiem, jo, lūk, cilvēki nekontrolētā skaitā ieradās um, šais dalībās. Pārsvarā tie ir patvērumu meklētāji, bet ne tikai. To starpā varētu būt arī nelikumīgi migranti, piemēram, no Lejas Sahāras valstīm. Komisija ir laidus klējā ziņojumu, atzinumu par drošības klauzulas izmantošanu Schengen, no Schengens dokumentu kopuma. Un komisija uzskata, ka pagaidu iekšējo robežu kontroļu atjaunošana piekšējām robežām šajā gadījumā bija nepieciešama un proporcionāla rīcība, samērīga rīcība. Uh, tā kā to veic eh, Vācija un Austrija. Gribu turklāt arī piemetināt, ka šī robežu kontroļa atjaunošana pie iekšējām robežām tika veikta ne tik daudz tāpēc, lai šos cilvēkus pārbaudītu, tad, kad tieši čārs priekšā robežu, bet vienkārši, lai pārvaldītu um, kārtīgā veidā šo sekundāro kustību, nu, piemēram, cilvēkus, kas vēlējās doties uz Vāciju, lai pieteiktos tur patvērumam. Viņi, viņiem vispirms bija jā, jādodas pār Slovenijas Austrijas robežai, pēc tam Austrijas Vācijas robežai. Eh, un turklāt šādā veidā kontrolēt viņus varēja piedāvāt arī ēdienu, transportu, patvēru, naktsmītu un tam līdzīgi. Nu, jāsaka, patvērumu tiesību, meklēšanas tiesību aktos patvērumu meklētājiem netiek dotas tiesības izvēlēties dalību valsti, mērķi dalību valsti, uz kurieni viņš vēlas doties un kurā vēlas gūt sociālo aizsardzību, bet dalību valstīm pašām uh, ir bijis jāceņš šī, jau, šis jautājums risināt sistemātiski, organizējot transportu un tam līdzīgi. Nu, pavisam nesen arī citas dalībvalstis, piemēram, Zviedrija un viena no asociētajām valstīm Norvēģija, kas ir ieviet at, atjaunojušas uh, robežu kontrolas. Runāsim skaidriem vārdiem. Robežu kontrolas pie iekšējām robežām nav risinājums problēmai, ar ko sastopamies Tas ir viens no instrumentiem, kas tiek paredzēts Schengens robežu kodeksā, lai rēģētu uz draudiem sabiedriskajai kārtībai un iekšējai drošībai. Bet pat ja visas dalībvalstis tagad atjaunot iekšējās eh, ro robežu kontrolas, tad problēma netiktu aptrasināta, tā nekur nepazustu. Jo patvērumu meklētāju un bēgļu plūsma būtu šakatā jo problēma jau nerada Schengen kā tāda. Problēmas pamata cēloņi ir pavisam kur citur. Un pavisam citās trešās valstīs. Tātad Schengena, mm, tā to vienmēr teica arī komisārs, Schengen jau nav problēma cēlonis. Bet Schengen atsevišķos Schengen tiesību aktu kontekstā var piedāvāt labāku problēmu pārvaldīšanu Nu, lūk, un tas ir tas virziens, kurā mums arī vajadzētu iet. Neiedzinoties tālākās detaļās, es tomēr vēl gribu teikt arī lūko. Dalība valsts eh, attiecīgās dalībvalsts ir izmantojuši šo robežu kodeksu klauzulu, lai atjaunotu robežu kontroli kā tūlītēju reakciju, nu, tomēr tām jāceras, ka maksimāli divus mēnešus šīs dalībvalstis drīkst paturēt šīs robežu kontrolas spēkā. Bet Vācija un Austrija līdz ar to mainīja, mainīja savu darbību uz citu uh, pamatojumu, un e, attiecināja to uz paredzamiem noteikumiem, tātad robežu kontroli atjaunošanu par paredzamu not, notikumu dēļ. Un mē, komisija konstatējas, ka arī tas ir iespējams, ņemot vērā, ka šīs bēgļu plūsmas būs un tiek paredzētas, tad tas, e, šīs robežu kontrols var pastāvēt vēl arī sešus mēnešus pēc pirmajiem diviem. Lūk, tāda ir situācija pie iekšējām robežām. Nu, tagad pievērsīsimies otram jautājumam - terorismu draudiem. Par to jau runājāt iepriekšējā posma kontekstā komisija īsteno pasākums attiecībā uz izskopējā riska indikatoriem. Nesenie notikumi Parīzē apstiprina, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā šos terorismu draudus, cīnīties pret šiem ār, ār, cīnītājiem, ārējiem cīnītājiem, kas dodas pievienoties visam šim militāriem grupējumiem, šķērso ārējās robežas, un viņi būtu jākontrolē pie došanās ārā no es un pie atgriešanās. Un šajā kontekstā Eiropas komisija kā daļu no robežu pakotnes ir pieņēmusi priekšlikumu, kur tiešām tiek piedāvāta šāda sistemātiska pārbauda. Un es domāju, ka detalizētas diskusijas par to noteikti norisināsies, tikko šis priekšlikums tiks eh, komitejā pie jums šeit apspriests. Pārts. Visbeidzot, trešā daļa ir eh, esošā situācija pēc eh, eh, pirmā Schengens izvērtēšanas mehānismu īstenošanas gada. Šis vērtēšanas process ir ļoti svarīgs, kā jau es teicu, dalībvalstīm ir pilnībā un ļoti precīzi jāīsteno akī. Lai Schengen zona varētu turpināt eksistēt kā zona, kur personas var brīvi pārvietoties, pirmās uh, izvērtēšanas vizītes uh, iesākās jau šajā gadā. Un pirmās rekomendācijas, ko apstiprinājusi ir padome uh, pēc komisijas ierosinājuma, rekomendācijas attiecībā uz trūkumiem vai arī, arī uz nu, citām rekomendācijām. Uh, Tātad pirmās eh, šādas rekomendācijas jau padomē ir apstiprinātas un arī nosūtītas parlamentam uz parlamentu decembra sākumā. Un tas nozīmē, ka šī komiteja varēs detalizētāk izskatīt eh, šos konstatējumus, kas eh, ir mm, redzēti vizītēs uz vietām. Un nesen arī ne, ie, iepriekš ne, nepaziņota vizīte Grieķijā, tā, tā bija zemes uh, robeža ar Turciju, tad ne, nepaziņota vizīte arī notika tur. Un uh, par to tiek rakstīts ziņojums, tas šobrīd notiek, un arī komiteja saņems šo tekstu. Uh, Eh, vispirms tika nodots šis teksts Schengens izvērtēšanas komitejai, un tad um, arī tas tiks attiecīgi apstiprināts, ņemot vērā visas šīs attiecības, miedarbību ar hotspotiem, un arī ņemot vērā to, ka nepieciešams migrantus reģistrēt, eh, tad, kad viņi ierodas. Eh, tas varētu arī ietekmēt tālākos komisijas ierosinājums, piemēram, tādās jomās, kā mm, attiecīgo Schengens robežu kodeksu normu izmantošana, kas ļaus komisijai piedāvāt padomē, līdz ar to arī dalībvalstīm rekomendēt atjaunot uz laiku iekšējās robežu kontrolas. Ja tiešām tiks konstatēti tādi ļoti būtiski trūkumi um, ārējā robežu likumdošanā. Redziet, priekšsēdētāji, Tā ir eh, tāda veselības pārbauda. Kā es teicu, Schengen šobrīd eh, slimo, bet tā nav letāla slimība, nāvējuša slimība. Eh, jo šeit Schengen nav tikai problēma, bet arī risinājums. Arī citās jomās vajadzēs attiecīgi adaptēt patvērumu mm, politikas eksistējušie instrumenti arī pilnībā jāizsano. Un tādā ziņā es ļoti ceru, ka nākamajā mm, divgad ziņojumā mēs būsim daudz pozitīvāki Mēs e, nerakstīsim vairs par problēmām, kuras nav iespējams pastiprināt ar risinājumiem. Paldies, Koeljo kungs! Paldies e, komisijas pārstāvjiem par šo visaptverošo informāciju un paldies par šo pusgadu pārskatu. Es eh, gribētu atzīmēt eh, šī ziņojuma, šī pārskata jauno struktūru. Tā ir daudz labāka un arī pārskats iznāk saulēcīgāk. Pirms sešiem mēnešiem mēs runājam par to, ka mēs tiemžēl nees, parāk neiedziļinamies pusgadu pārskatos. Bet tagad eh, līdz ar to situācija arī pasliktinājās un gribētu runāt par bēgļu krīzi pēdējo sešu mēnešu notikumu rāda, ka Eiropas Savienība nav gatava tikt galā šo krīzi. Mans pirmais komentārs ir par izvērtēšanas mehānismu. Tas ir ļoti svarīgs elements, lai nodrošinātu apusēju uzticēšanos. Mēs eh, esam pārgājuši uz eh, tādu mehānismu, kur ir vairāk Eiropas raksturs, kur komisija ir centrālā loma. Uh, bet jautājums ir par to, vai dalība valstis tiešām neapzinas uh, vai nevēlas piedalīties. Es uzdot šo jautājumu, tāpēc, ka komisija teica, ka vairāk dalību valsts tiešām saulaicīgi neatbild uz Schengens anketu, kas ir ļoti svarīgi šim mehānismam Tad kā, ar kādām tiesībām dalībvalsts sūdzās par problēmām Schengen zonā, ja paša dalībvalsts neievēro Schengens mehānisma normas, kur mērķi pārbaudīt, vai viss darbojas labi? Esmu atkārtojis vairāk kārtīgi, ka tā vietā, lai domātu par jauniem mehānismiem, katrā krustcelē mums ir jāstrādā ar to, kas mums jau ir, un jāskatās, lai tas būtu īstenots Vēl par um, īstenošanu, par piekļuvu rezultātiem. Lai es saprotu, kāds ir šī informācijas bloki ir sensitīvi, bet vai tiešām ir nepieciešams uh, klasificēt visu šo pārskatu kā um, konfidenciālu informāciju, jo vairāk parlaments varēs iesaistīties, jo vairāk būs arī saprotams, no kāda pasākuma ir vajadzīga un kāda nav vajadzīga pārskatā jau ir parādīti pirmie Schengens izvērtēšanas mehānisma rezultāti un attiecībā uz plānotājām vizītēm. Es eh, tiešām redzu, ka mums ir nepieciešama uzlabojumi, īpaši jāuzlabo ir piekļuves SIS-2. Um, tas ir tāds pieejams mehānisms un komisija raksta, ka tas mehānisms būtu jāatbalsta. Es atbalstu arī šīs negaidītās uh, vizītes Grieķijas, Turcijas robežā, Polijas, Ungārijas robežā, bet arī iekšās robežas Francija, Vācija un šādā vizītē <clears throat> būtu īsta vieta. Tomēr secinājumi ir tādi diezgan šķīdri, vai komisija nevarētu mm, mums pasādīt par rezultātiem vairāk, vai tiešām šī kontrols starp Vācijas, Francijas robežām ir ekvivalenta robežu pārbaudēm, Un vai šīs tiešām šīs iestādes, kas kontrolē vilcienus, tiešām šīs iestādes pārstāv Vāciju? Vai šeit ir kāda informācija? Jo šie jautājumi cieši saistīti ar robežu kontrolas atjaunošanu dažās valstīs. Vai tas ir vajadzīgs, vai arī tas ir blakus efekts no krīzes pārvaldīšanas centieniem? Un uh, jautājums uh, par Sloveniju E, Slovenija ir atjaunojusi iekšējo robežu, vai tiešām tas ir nepieciešams saskaņā 29. pantu Schengens robežu kodeksā. Vai komisija saprot, kad mēs saņemsim līdzīgas ziņojumus arī no citām dalībvalstīm? Vai komisija uzskata, ka ir pietiekami labas saziņas ar dalībvalstīm runājot par robežu kontrolas atjaunošanu? Šķiet, ka te bija tāds domino efekts, nevis patiesa vajadzība bija skaidrs, redzams, ka atsevišķas valstis eh, vienkārši gribēja slēgt savas durvis lielākām bēgļu plūsmām vai vispār bēgļiem. Tad vairākas dalībvalsts ir izbūvējuši sēcits, eh, žogus, eh, un komisija uzskata, ka tas nav pārkāpums uh, bet nav tālāk analīzes par šo lietu, un šī žoga celšana ir ļoti svarīga tēma, jo īpaši tāpēc, ka daudz valsts uh, paziņo par aizvien jauniem šādiem plāniem. Un uh, mēs negribam, lai tuvākajos mēnešos uh, parādītos jaunas, jaunas žogi, jaunas spriedze, jaunas kontrolas būtu skaidri jāsaprota realitāte, un tas ir nepieciešams vairāk kā jebkad, un mums ir nepieciešama komisija, lai tā būtu spēcīga, lai tā uzturētu Schengens akī, izmantojot visas rīks, kas ir mums izrīcībā Fejon kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisijai par šo aktualizēto informāciju. Es domāju, ka mums visiem ir ļoti nopietnas bāžas Un um, mēs arī saprotam, ka Schengen tiešām ir ap, ļoti slima šodien. Un, godīgi sakot, visi šie pasākumi, iekšā pārvietošana, pārvietošana, hotspoti, viss, kas ir piedāvāts, tas nav efektīvs. Es esmu no Slovenijas, un jūs, nu, kā pie, pieminējāt žogus tur. Es teikšu, ka tas ir ļoti sāpīgi tur redzēt, mums ir dzeloņdrāšu žogi. Uh, un apkārt mūsu robežām, un sabiedrība arī ir dalīta savās domās. Sākotnēji mēs uzskatījām, ka mēs esam vienkārši spiesti šo žogu būvēt, jo pasākumi um, nav pietiekami, jo mēs kā maza valsts um, nevaram tik galā ar šo lielo plūdu, bet tagad ir vasara, ziemas atvainojas, um, vairs nav tik daudz cilvēku, kas nāktu iekšā, ir viss pieklusis, bet nu, tuvojoties pavasarim, mēs jūtam, ka atkal būs jauni. Uh, cilvēku mm, bāri. Bet mm, mums arī katru dienu redzam, kas notiek uz robežām. Cilvēki cīnās savā starpā, mēs zaudējam savus ekonomiskos rādītājus un arī uh, uzticība rūk. Un ir arī aizvien lielākas bažas par to, kas notiks tālāk ar Schengenu. Ja jums ir žogi ap robežām, tad ir skaidrs, ka būs ļoti grūti šo iežokojumu likvidēt. Un kad mēs to likvidēsim, kas tad liks to visu darīt? Mums aizvien vairāk ir iekšējās kontrolas mūsu robežu starpā Un mans jautājums ir šāds. Es saprotu jūsu nostāju, un arī iepriekšējais runātājs eh, runāja par žogiem Eiropā, bet cik nopietni eh, jāuztver šīs bāžas par mīnī Schengenu juridisko, ja tas ir iespējams. Es domāju, ka mēs nevaram, absolūti nevaram piekrist tam, jo tas tiešām visu Eiropas integrācijas projektu gandrīz likvidē. Tomēr tādas bažas virmo. I mean, the clear for me is that fences Man ir vairāki jautājumi. Man ir pilnīgi skaidrs, ka iežogojumi šo problēmu neatrisinās. Tad, kad Ungārija būvēja žogu, viņa e, tikai pārvirzīja šo plūsmu uz citām valstīm, un tas notiek arī citviet. Eiropa ir migrācijas kontinents un cilvēki turpinās šeit ierasties, tāpēc e, šeit nav žogiem nekāda vieta un nozīme. Tad, kad mēs Slovenijā e, uzņēmām pirmos e, tūkstošus vai pirmos cilvēkus, tad nebija nekādas re reģistrācijas, nekas nebija skaidrs, nekāda pirkstu nospiedumu ņemšana. Un Kā mēs varam tagad diskutēt eh, ar šiem cilvēkiem, kas tiek atgriezt atpakaļ? Nesen mēs runājam ar Serbijas iestādēm. Ar, arī viņi, viņi ņem šos tirgus nospiedumus, bet viņu sistēma nav saistīta ne ar Eirodak, ne ar ko līdzīgu. Kāpēc tā un kā, lai atrisinātu šīs praktiskos aspektus? Varbūt jūs varētu man palīdzēt atbildēt uz šiem jautājumiem. Tālāk, eh, humanitārās vīzes Mums ir vīzu kodeks pārskats, mēs cenšamies arī runāt par humanitārām vīzām, lai harmonizētu likumdošanu. Tas varētu arī glābt tūkstošiem cilvēku dzīvības. Varbūt tā vietā, lai šķērsotu vidusjūru, viņi uzreiz pieteiktos uz humanitārām vīzām. Kāpēc eh, komisija nav gatava sniegt šo politisko atbalstu? Es jau zinu šo atbildi, bet tomēr es gribētu vēlreiz akcentēt šo humanitāro vīzu uh, tādu ceļu, kas varētu būt kā risinājums legalizēt šo visu lietu. Un uh, kādas, kas būtu Eiropas uh, tiesas sakarā par Slovākiju un Ungāriju, par obligāto pārvietošanu? Mēs zinām, ka mēs visiem spēkiem cenšamies rast dažādas pasākumas, kur dalībvalsts rīko to solidāri. Mēs redzam, ka lielākā daļa dalībvalsts tiešām nereaģē, un tāpēc arī Schengen brūk kopā. Un tagad mums ir šī lieta Eiropas Savienības tiesā par pārvietošanu. Kādas sekas būs šim tiesas spriedumam? Es varētu turpināt bezgaldīgi, bet vairs nē, jo es domāju, kolēģiem būs vēl kāda papildu jautājuma. Karatsa Bildkundze. Paldies! Es esmu ļoti norāzēsies par Schengen situāciju, tāpēc es arī atbalstu to, ka komisija komisija tagad ļoti uzmanīgi izvērtē visu šo situāciju un runā ļoti atklāti ar mums. Lai īstenotu Schengens kodeksu un uh, tas nav caur robežu lēkšanu. Bet lieta tāda, ka dalībvalsts var ļaunprātīgi izmantot šo iespēju un tas kļūst ļoti bīstami. Uh, Eh, tas nav veids, kā labāk pārvaldīt bēgļu plūsmas, un tas arī nav pareizais veids, kā cīnīties pret terorismu. Es uzskatu, ka pārvietošanās brīvība Schengens iekšienē ir viens no lielākajiem Eiropas sasniegumiem mums ir jāpieno spēki, eh, jāvienojas pāri visām politiskām grupām un robežām, lai aizsargātu Schengenu. Eh, nosacījumi ir tādi, ka, ka mēs respektējam šo Schengens kodeksu, mēs to stiprinam, un tādā ziņā es atbalstu arī komisijas priekšlikumu stiprināt šo Schengens kodeksu un arī ieviest pārbaudas, iebraucot, izbraucot arī Eiropas pilsoņiem. Un tad eh, atgriežamies pie tā, ko jūs jau teicāt, priekšsēdētāji, pie īstenošanas. Es gribētu uh, Eh, tad eh, oponēta labējam spārnam, tad ne jau Eiropai iet slikti, bet dalībvalstīm nav labi, tad nacionālisms protekcionisms tā ir problēma, tā nav Eiropa, tas ir visa šīs izpausmes, jo komisija strādā labi un arī mēs daram mūsu darbu ar visām politiskām prierunām, bet tās ir valstu valdības, kas neīsteno. No visas šīs idejas, ja jums ir kopīgi likumi, ja jums ir vienošanās, ja jums ir pārdomi, kas lēmī par kaut ko, un tad pēkšņi puse dalību valstu neko nedara, neīsteno. Kāpēc mums ir šāda situācija ar Schengenu? Mēs maksājam šo maksu, mēs sadzam tā, tās tukšās vietas, kas radušās vēl tā, ka dalība valsts nav veikuši savus uzdevumus kontrolējot ārējo robežu. Tas ir tāpat kā eiro. Jums nevar būt labi funkcionējuša eirozona, ja dalībvalsts nedara savas reformas. Jūs nevarat mm, šo ignorēt Schengens labumus, bet ārējā robeža ir pilnībā atvērta. Kad mēs ceļojam uz trešajām valstīm, viņi lūdz, lai mēs uzrādām dokumentus. Kāpēc gan cilvēkiem, kas ierodas Eiropā, vajadzētu varēt ierasties bez pārbaudēm, bez reģistrācijas? Tāpēc es atbalstu komisijas priekšlikumu to, par ko runājām pagājušajā nedēļā, ka ir jāstiprina Frontex. Cilvēki, kas mm, ierodas Eiropā, tiem ir jāveic mm, reģistrācija, jāņem pirksta nospiedumi, jāpārbauda kārtīgi visi dokumenti, biometriskās pases, ir jāpiereģistrē ne tikai vizuāli jāapskatās, kas to pasē iekšā, bet arī jāpiereģistrē attiecīgi. Un tā, tā ir tiešām tas ir nosacījums, lai Schengen turpinātu dzīvot. Un tad eh, turpinot Spinelli eh, teikto par situāciju Zviedrijā. Eh, šeit nav konstitūcijas, konstitucionālā tiesa, kas ir nākusi ar šo lēmu. Šeit ir cita tiesa, Lagroget. Tad jebkurā likumdošanas kopumā ir tāda valdības aģentūra, kas nav tiesu varas iestāde, kas iz izskata šo likumdošanas priešlikumu. Lūk, šī te iestāde, kas nav tiesa, ir teikusi, e, ka šiem jauniem pasākumi, kas ir šajā izmisušajā robežu kontrols paketē, ir pārspīlēti. Es neaizstāvu mūsu valdības lēmumu. Es uzskatu, ka šeit būtu jārunā par divām lietām. Zviedrija ir bijusi pati dāsnākā valsts Eiropas Savienībā pēdējo 3-4 gadu laikā. Un šogad būs 160 tūkstoši bēgļu, un vairāk kā 32 tūkstoši būs um, mazgadīgie bez pavadoņa. Un novembrī vairāk kā 10 tūkstoši ieradās pie mums katru nedēļu. Ko tas nozīmē? E, ka Zviedrijai ir tāds izaicinājums būt par pirmo ierašanās valsti, tāpēc, ka citas valstis nav neidentificējuši, nereģistrējuši, neko vienkārši izlaiduši tālāk, sūtot tālāk. Uh, uz Zviedriju, bet eh, ir arī izaicinājums, ka Zviedrija būs arī galamērķi valsts ar visām integrācijas lietām un ilgtermiņa izaicinājumiem. Lieta tāda, ka eh, Zviedrijas valdība nekad nav iedomājusies, ka Zviedrija, lūk, uz kartes būs eh, vienīgā valsts, kas jau tā šo neproporcionālo slogu ir nesusi kādu ilgu laiku, un arī Eiropas parlaments ir ignorējis šo faktu, ka pašai Zviedrijai nepieciešams atbalsts un palīdzība, un lūk, tagad ir rezultāts, tagad ir zaļo, zaļo un sarkano valdība. Un šī te sarkana zaļā valdība atbalsta to, ko pa, piedāvā arī ekstremāli labējais spārns. Un es domāju, ka šī situācija ir ļoti slikta, tāpēc es lūgtu, lai komis, komisija ļoti uzmanīgi izstudē šo Zviedrijas valdības lēmumu, kas viņas pagājušajā nedēļa, lai um, atjaunotu robežu kontrols un lai uz tilta pārbaudītu um, visas pases un tā tālāk, uh, pārbaudot arī visus sabiedriskās transportus, vilcienus un autobusus un tā tālāk uh, šis uh, lēmums jau ir pieņemts triju gadu garumā. Tas ir likums vai tas ir pretrunā ar Schengenu? Komisija teica, ka maksimums ir divi mēneši vai seši mēneši šiem pasākumiem, bet es eh, saprotu, ka ir arī ekstraordināra iespēja pagarināt šo pasākumu līdz diviem gadiem, bet šeit ir nepieciešams paskaidrojums un ir nepieciešams mm, dažādi kriteriji, tā kā pagaidu kriterijas vai pēdējās iespējas kriterijas. Paldies, priekšstādā. Paldies, Saržantīne, kundze. Jā, paldies. Eh, komisijas niedza prezentāciju. Es pārbaudīju šajā laikā savu e-pastu. Mēs eh, pa pāris dienām saņemam eh, vēstos no dalībvalstīm, kurās teica, ka viņi ir uzsākuši um, robežu kontrolas astoņas dalībvalsts Malta, Norvēģija, Zviedrija, Austrija, Vācija un Ungārija. Un tad Karlos Kēļ jau teica, stāstīja par iespēju uh, manā pašā, pašas valstī Nederlandē arī ieviest robežu kontrolas eh, ar, starp Vāciju. Jā, tas notiek, un ne jau tikai tas. Ir, es redzēju arī gadījumus, kad robežu kontrolas radi, radio to dzirdēju, ka pārmutē dodas pār robežai un, un eh, ir pār robežai un eh, noparkojas netālu no ceļa un ir radio kontakts ar Nīderlandes pusi. Uh, ka tur brauc eh, mašīna un ka tur ir eh, cilvēki mašīnā, kas neskatās pēc Eiropiešiem un uh, numurs ir Austrum Eiropas numurs apstādināt viņus. Un uh, viņi to dara tikai pēc tādas intuīcijas. Uh, ir robeža kontrolis no Bēļģijas uz Nīderlandi, kas uh, pamatojas faktiski tikai uz tādu intuīciju. Un uh, Jā, kur tad tur ir tiesiskums? Es domāju, ka šie cilvēkus selektēt un uh, novērtēt vienkārši pamatot uz savu intuīciju, tas nav pareizi. Man problēma tāda, viss šīs astoņas valsts, arī mana valsts, uh, kas darbojas likuma ietvaros, problēma ir tāda, ka mēs uh, šeit zaudējam entuziasmu Schengenai. Pirms dažām dienām dalība valstis uh, kas sanāca kopā iekšlietu un tieslietu padomē un uh, ieteica uh, Grieķijai varbūt uz laiku izstāties no Šengāns. Nekas no tā nenotika, bet visas avīzes bija pilnas ar šādiem vēstījumiem, un tas, ap citu, ir uh, nepareiz, uh, nepareiz vēstījums priekšsētētā kungs. Visas uh, avīzes rakstīja par to, un uh, tas ir. Uh, Šis kaitējums jau ir noticis, kur izraisīs šī informācija. Šis parlaments atbalsta Schengenu un ir Eiropas komisija, kas cīnās par to, bet reālais jautājums ir par to, ka tās partijas nav šeit pie gāda, šīs puses, eh, puses ne, nav pie saruna gāda padome un dalība valstis, un kā tējums jau ir noticis. Un, eh, Tas eh, viss noved pie mazāka atbalsta Schengenas zonē, un es domāju, ka tas ir uzdevums, kas mums būs jāveic tuvākajā nākotnē. Kādā veidā mēs izmainīsim un kā mēs eh, panāksim, ka dalību valstis, eh, lai nesūtīt šīs vēstules. Astoņas uh, eh, valsts nevar saprast, kādēļ māte nevēlas Schengenas robežu kontroli. Māte taču ir ūdens vidū, kādas tur iekšējās robežas, nesaprost, kādēļ māte vēršas pret Schengenas sistēmu. Paldies, Lotis Agajērkungs. Paldies, priekšādātāji. Fosterkungs, jūs teicāt, ka mums vajadzētu rīkoties politiskā līmenī. Un uh, gribētu šeit izteikt komentāru un pajautāt jums. Uh, jā, šis uh, politiskais līmenis līdz pat Eiropas komisijas aug, augšējiem līmenim par uh, to, kādā situācijā Schengen sakīja kas ir visvairāk, faktiski ir viss tāda vērtīgākā Eiropas vērtība visā Eiropas pieredzē, un gandrīz vai nekā nav cita, ko Eiropas pilsoņi vēl vairāk mīlētu nekā Schengenas likumu kopumu. Jūs teicāt, ka Schengen ir apdraudēts, vai, tas, vai tā grasās vispār pazust, nomirt, vai tā pazudīs? un komisija nemaz tā pa īstam nejautās dalībvalstīm, neaicinās dalībvalsts nodrošināt, ka un apzināties, ka katra, katrs izņēmums un apstādināšana Schengenas uh, sistēmā, jā, tas ir paredzēts kā pagaidu pasākumi, kā ārkārtas pasākumi saskaņā ar ārkārtas situāciju. Vai tas varētu attaisnot? šādus paziņojumus par iekšējām eh, kontrolēm pie Eiropas Savienības iekšējām robežām. Ja kā to paskaidrot cilvēkiem, ka mēs eh, vēlamies darīt visu, kas ir mūsu varā, lai izglābtu Schengenas sistēmu, jo tik daudz, kas ceļo pa Eiropas Savienības iekšēju, eh, konstatē, ka Schengena faktiski pazūd. Atkal tikai vēs pasu kontrolas identitātes kontrolas. Katrā Eiropas Savienības lidostā, pat dzelzceļa stacijās. Jautājums ir par to, kas varētu nodrošināt to, ka komisija varētu uzsākt pārkāpuma procedūras kas attiecas uz uh, līgumu pārkāpumiem un uh, dalību valstīm vajadzētu būt īstenot saistošos nosacījumus un gribētu, ja kādai pasaka cilvēkiem, ka tas viss ir tikai pagaidu pasākums un ka šis uh, formālais attaisnojums eh, par to, ka tie pagāja pasākumi, bet eh, ka tas tiek vienlaikus arī varbūt pārvērsies par tādu ilgtermiņu pasākumu. Kas var nodrošināt to, ka šie pagāja pasākumi tādi paliks un mums vajadzētu nodrošināt, ka mēs strādājam pie drošības pasākumiem šādi jautājumi vēlētos uzdot jums arī jūsu politiskajiem līmenim Eiropas komisijā. Paldies, tev, depriekungs. Žerār. Merci, monsieur prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Keterkungs ir brīnišķīgs ierēdnis, un es uzskatu, ka šī te viņa runa vis visinteresantākā daļa bija pašā sākumā, un arī mēs par to runājām agrāk par šo mm, politisko plānu, un tā ir ļoti fundamentāla problēma. Schengen ir ne tikai atmestība, bet politiska problēma. Tad neliels optimisms. Es atbalstu Schengenu. Es uzskatu, ka, ka ja Schengen sabruks, tad arī Eiropai būs grūtības. Šengenē ir divi fundamentāli elementi. Tad brīvā kustība un ārējās robežas kontrole. Un e, es, man arī pilsoņi vaicā, un es arī saprotu, ka mm, man jāatbild, ka ārējā robeža netiek kontrolēta, un mums ir šie simtiem tūkstoši bēgļu. E, bet e, jāsaka, ka mums ir jākontrolē šī robeža. No otras puses, tagad, ka mēs gribam iekšēji izglābt šo bīru, brīvo pārvietošanās. Francija, Austrija, Slovenija, Ungārija, Zviedrija un Norvēģija ir tagad atjaunojušas kontrols, un kas ir vēl sliktāk, viņi, vi, viņi rada šādu nepareizo tēlu, liekot šos deloņu stiepļu žogus Lūk, e, tāda situācija ir ļoti nopietna un ļoti bēdīga. Un reakcija nevar būt tikai birokrātiska, ir jābūt arī politiski atbildē. Tātad divi, divi gadījumi. Gadījums, ka, kad mēs runājam par ārējās kontrolas e, robežu uzraudzību, mēs jau zinām, ka viss nedarbojas un e, ka. Uh, laikam, droši vien, ja viņi veiktu savu darbu labi, tad būtu arī rezultāts. Bet man ir vēl kāds piemērs un arī otra alternatīva, tas, laikam, Fajons kundzes sakarā. Kanāda uzņem 27 tūkstošus. Tad kāpēc? Kāpēc viņi tur Viņi ir atlidojuši un lūdz patvērumu viņu teritorijā. Mēs eh, varētu runāt par kaut ko līdzīgu, bet, eh, bet eh, mums ir jāapsteidz situācija, lai pilsoņiem nebūtu šis iespējas, kā arī atrobežas netiek kontrolēts, ka jebkurš var. Uh, Um, ierasties šeit, um, radot šo nepatīkamo iespaidu. Mums ir jādomā par legālo braukšanu Schengenā um, bēgļiem, kam pienāks šis status. Uh, šeit daži runā par humanitāro vīzu, uh, piešķiršanu no citām lietām, bet, uh, ja šī, šeit ir runa par piešķiršanu, nav regulēta ar vīzu kodeksu. Bet, ja ir kāds priekšlikums, lūdzu, lūdzu, dodiet šo priekšlikumu, bet šobrīd mūsu rīcībā nekādu citu ieroču nav, tāpēc es piedāvāju cīnīties ļoti cītīgi par legālo likumīgo iebraukšanas iespēju bēgļiem. Šāda iespēja e, mm, jau ir izrunāta, tomēr vairāk gadu gadumā situācija ir pilnībā destabilizējusies. Otra lieta. Vēlreiz par šo politisko aspektu es runāšu par drošības elementu. Ir, ir runa par um, kontrolas atjaunošanu, um, Francija ir atjaunojuša kontroli um, dienu pēc terorisma starp Beļģiju un Franciju. Un kas šeit atkal ir bijis? Nav bijis pietiekama informācija. Ir nepieciešams uh, kontrolēt sistemātiski. Uh, E, Eiropas um, pilsoņu pārvietošanos uz ārējām robežām. Bet kā, kā mēs identificēsim sociālistus? E, identificēsim ko? A, ko es teicu? Mēs nesapratām, ko jūs gribat identificēt. Jūs teicāt sociālistus. Divas reizes jūs teicāt frāzi identificēt sociālistus. Kas tas tas? Nē, es gribēju teikt teroristus, teroristus, nevis sociālistus. Šeit es ļoti atvainojos, uzvelpojiet brīvi, es neidentificēju sociālistu ar teroristu. Tad, Tas šokēs visus Eiropas pilsoņus. Teroristi, teroristi, tagad es to labi pateicu. Eh, šeit informācija par teroristiem ir jāsaista eh, ar eh, informatīvām datubāzēm arī SIS. Vai visa šī informācija ir ietverta SIS bāze, vai tiešām šie ceļi ir identificēti, kā viņi pārvietojas, vai ir viegli tādā veidā kontrole? Es atvainojos, bet eh, šeit ir runa par kontroļu organizāciju, un ja jums nav iespējams salīdzināt ar datubāzi, tad eh, šeit šīs te pasākums ir bezjēdzīgs. Eh, jūs arī teicāt, ka mums jābūt vienotiem, cīņā pret teroristiem iekšā Eiropā. Uh, Eh, jo īpaši runājot par eh, ārvalstu kaujiniekiem, bet mm, šeit nav paredzēts, ka muitai būtu lūk piekļuvi Eiropas informācijas sistēmai. Un kā tas ir, tas ir šausmīgi. Mēs runājam kritiski. Es saprotu, komisijas dokuments ir labi uzrakstīts, bet šeit nav reālu risinājumu problēmai. Šī problēma nav administratīva, tā ir politiska galvenokārt. Nu, es ļoti atvainoju sociālistu grupai par saviem izteikumiem. Apology accepted, Gerard. Jā, pieņemam atvainošanos. Tas ir iemesls, uh, kādēļ. Uh, es neapstānu, jā, tad tam vajadzēja būt sociālismam. Jā, man arī apturēja robežu domāju, ka esmu sociālists. Notamment. Jā, daudz kas tika teicis, ka mēs varam piekrist pirmām kārtām, ka tam jābūt politiskam lēmumam. Šengen, protams, ir Eiropas Savienības pamats. Sākām ar preču brīvu apriti, finanšu tirgu, nu, un tad lūk, mums izdevās panākt arī personu brīvu pārvietošanos. Un jāatgādina dalībvalstīm, ka Eiropa nedrīkst kļūt par to, kas tā bija, nu, pirms tam tikai par tādu preču pārvietošanās zonu, un cilvēki nevar darīt, kā viņi vēlas. Gribu atgriezties pie divām niansēm. Nu, tas man liekas visai šokējoši, bet es domāju, ka viss par to zina, runāja par Ungāriju. Ungāriešu, jūs zinat, šobrīd liek bēgļus cietumos. Ja viņi nav gatavi atgriezties Serbijā un citādi, viņš liek cietumā. Tad es teiktu, ka tas ir arī Ženēvas konvencijas pārkāpums. Nemaz nerunājot par Eiropas tiesību ievērošanu, netiek respektēts arī starptautiskās tiesības. Ārkārtīgi skumji man ir arī par to balsojumu, kas notika Strasbūrā pagājušajā nedēļā. Mēs ierosinājām grozījumu, lai septītais pants mm, beidzot tap, taptu izmantots Ungārijā pret Orbanu, jo tas, kas notiek, eh, visu šī bēgļu aizturēšana, apcietināšana tiešām vienkārši skandaloza. Uh, Un jāsaka, es neesmu viena pati, kas tā domā, mēs uzskatām, ka mums kā Eiropas parlamentam un arī Eiropas komisija paudas nožēlu, mm, ka tā nedrīkst notikt. Nu, žēl, ka nevarēja apstiprināt šo grozījumu. Galu galā mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, mums ir jāievēro tās tiesību akti, tās līgumi. Nu, un ja to nedara, nu, tad kāda jēga vispār palikt Eiropas Savienībā? Uh, Nē, es domāju, ka šai ziņā ir jāiet līdz galam, un es patiešām ceru, ka visi Eiropas de parlamenta deputāti, visas politiskās grupas izdarīs secinājumus par to, kas šobrīd notiek Ungārijā. Es nemaz negribu runāt par Dāniju, bet, mm, jā, un nerunāsim nemaz tagad par Dānijas lēmumu konfiscēt dārglietas bēgļiem, kas tur ierodas. Vaidenhauser kungs. Prasīcina. Esmu ļoti pateicies komisijai jo komisija ļoti skaidri nošķīra, ka Schengen nav pats par sevi problēma. Gribētu teikt, ka ja ir problēma, tad tā ir dab, Dublina. Bet tiešām pienāca laiks pārdomāt, kā varētu organizēt citas ieceļošanas iespējas. Mēs gadiem ilgi esam runājuši par uh, humanitārajām vīzām. Faktiski ir no šīm intelektuālām diskusijām nav nekāds rezultāts radušies. Gribētu arī atgādināt, ka vakar Antonija Kutereša, eh, bieži bēgļu komisārs, teica, ka mums vajadzētu strādāt ar šiem izcelsmes reģioniem, no nu, kuriem nāk bēgļi. Mums ir jāuzlabo situācija, tur tas nenotiek. Un nav nekāds brīnums, kādēļ mēs esam nokļuvuši šajā situācijā. Pats esmu no valsts, kas ir tāda tranzīta valsts, ko skar visi šie, šie notikumi. Un uh, tur bija ļoti daudz pārsteigumi, ka citas valdības, piemēram, mūsu kaimiņa valdība pēkšņi mainīja savu politiku, un tad mēs ar simtiem tūkstošiem cilvēku tapām atstāt vieni. Bija ļoti priecīgs, un no pašas pirmās dienas to visu novēroju, kā bija iespējams kopā ar Vācijas kaimiņiem viss šīs problēmas daudz maz atrisināt. Manā vēlēšana apgabalā pie robežas apmēram 8000 cilvēku gāja pāri robežai, ja to visu saskait kopā, sareizin, tad var iedomāties, kas tur notiek. Tas viss notiek bez tādas lielas aizķeršanās. Un bija iespējams to daudz maz pārvaldīt. Mums Austrijā tad 80 tūkstoši patvērumu pieprasītāji varam piedāvāt jaunu dzimteni. Esmu pārliecināts, ka mūsu valstī to izdosies atrisināt zemēm tādu pat daļu, kā Vācija apmēram desmitreiz lielāk nekā mēs arī tiks ar to galā. Bet kas man ir svarīgi, ka vajadzētu būt vairāk Eiropas solidaritātē, lai nebūtu tā, ka mēs eh, pārbīdām eh, problēmas no vienas valsts uz otru. Manuprāt, tā ir lielā šīs vasaras mācība. Un daudz cilvēku arī ir ievērojuši ka no nu, sākuma bija par to, ka ir robežu kontrolas, bet tad viņi ievēroja, kādas negatīvas sekas rada šādas robežu kontrolas par reģionu, kur tikko kā pieminēju, kopš eh, robežu atcelšanas ir universitāte attīstība, ka ir saugus kopā ekonomika, ir ļoti cieša sadarbība, kopienas strādā kopā, un pēkšņi ir eh, stundām ilgi bija jāstāv sastrēgumos, ir bija arī ekonomiskas sakas, bija problēmas ar veselības nodrošināšanu. Uh, jo bija izveidojusi tāda ļoti intensīva sadarbība starp slimnīcām abās robežu pusēs. Un pēkšņi noties liekas vairs nevarēja darīt, jo pēkšņi parādījās robežu kontrolas. Un tas uh, negatīvi ietekmē dzīves kvalitāti. Mēs ievērojam, cik svarīgi ir, lai robeža nebūtu, un cik labi ir, ka robeža nav. Un ka Schengena nozīmē ļoti lielu civilizācijas sasniegumu Eiropā, un mums nevajadzētu no tā atteikties. Vēl neliels eh, mazs jautājums eh, komisijas pārstāvjiem, varbūt es nesaklausīju to viņa izklāstā. Mēs pagājušajā reizē, kad bijām Strasbūrā plenārsēdē, tur arī bija ļoti plašas robežu kontroles. Kāds pamats tam visam ir? Paldies, Džo. Jā, kolēģis, ko pievienoja sarakstam, tad esam slēgšu sarakstu. Skā Keller, lūdzu. Jā, paldies eh, komisijai. Daži jautājumi. Jautājums par Rumāniju un Bulgāriju. Tas arī tik pieminēts, un uh, tas ir jau vairākus gadus šeit cilāts un vēl nav ticis atrisināts. um, for the Commission is it a couple of direct questions to you? Jā, šeit būs vairāk jautājumu jūs. Kā Kēlers kundze, jā, pieminēja Rumānu Bulgāriju, jūs nepieminējat, un um, mēs jau debatējam gadiem ilgi parlamentā, un arī iepriekšējā sasaukumā tika aicināts Rumānija un Bulgārija, lai tās varētu iestāties Schengenas zonā, tika teikt, jā, jā, es zinu, zinu, uh, Tur nav nekādas uh, faktiski problēmas, lai iestātos Rumāniem Bulgārija, bet tas nav noticis. Kā jūs varat uh, to izskaidrot? Šeit ir bijušas diskusijas uh, virzījušas priekšu un kādēļ šī izņēmuma situācija Rumāniem Bulgārijā un Zviedrija. Jāraugās, kas tieši notiek pie robežām, kāda veida robežu kontrols notiek pie robežām pases kontrolas vai kas tieši. Tālāk. Vēl jautājums par uh, eh, stiepu žokiem. Taņa jau pieminēja to. Vai ir kaut kāds uh, laika plāns, ceļa karte, vai tiks aizliegti šāda stiepu novilkšana? Un ir dažādi mērķi, darbi. Jā, jautājums, kādēļ varētu Schengens robežas aizvērt? kā tāds politisks apdraudējums šo robežu aiz, aizvēršana varētu dalību valstīm tik izvērst. Es nezinu, vai tas būtu tāds vērtīgs pasākums. Nezinu, kāds iemesls Šengenas robežu uh, slēgšanā, kas bija ar likumdošanu. Jā, kopš dalība valstis vēlas ieviest Šengenu, eh, tas būtu ļoti neveiksmīgi šāds variants un vai tas varētu tikt izmantots eh, kā tāds draudz dalību valstīm. Un varbūt tāpēc, ka citas dalību valstis, kas nevēlas izpildīt savas saistības, ir īpaši attiecībā uz bēgļu sadalījumu. Vai šis jautājums arī ir tikts, ticis iekļauts lēmumu procesā? Jā, no komisijas uh, vārdu dzirdēt, varbūt arī padomas viedokli šeit būtu interesants. Eh, būtu ļoti priecīga, ja jūs atbildē šo jautājumu. Ana Gomes. Ana Gomes, lūdzu. I, I Piekrīt tiem kolēģiem, kur teica, ka galvena atbildība ir dalībvalstīm. Bet arī komisija ir atbildība. Un kā jau citi kolēģi teica, jautājums ir, ka mums nav vajadzīgs funkcionāru, funkcionāru pieeja. Mums ir vajadzīga politiska pieeja no komisijas puses, jo komisija ir uh, līgumu sargs, pārvaldītājs, Eiropas Savienības motors, ja komisija nu, nepieņem šādu politisku nostāju un nesauc pie kārtības dalību valstis, kas acīm redzami pārkāpj saistības, kas tām ir uzliktas ieviešot Schengenas sistēmu. Un ne jau tikai jo, ja tas viss ir tādēļ, ka šeit it kā jāizdara izņēmumi, cīnoties par terorismu, tad eh, daudz dalībās to visu neustver nopietni. Mums ir eh, tiešām vajadzētu komisiju aicināt eh, tiešām skaidri teikt, kuras dalībvalstis tad neizpild savus pienākumus, Jā, un uh, pagājušajā nedēļā biju šokā, kad uh, pagājušajā nedēļā Timermans kungs, viņš ir no manas politiskās ģimenes, atnāca izskaidrotu visu šo sistēmu, jā, pamatojumu jaunie robežas apsārdzes, Eiropas uh, robežu apsārdzes kontroles spēkiem, bet uh, viņi precīzi preci dara tieši pretējo, ko mēs eh, šeit lēmām un ar ko runājām, un vērš līdz ar to pret eh, bēgļiem. Es eh, šeit. Protams, ka varētu teikt, ka šie bēgļu lielā plūsma ir iespēja izvērsties terorismu, bet ir arī daudz citas iespējas. Un vai komisija kluži vienkārši dara šeit savu darbu, un uh, Eiropas ekstrēmisti pārdomā, domā, kaļ plānus. Jo nevar jau nekad pie robežām nodrošināt katru centimetru kontroli pie ārējām robežām. Nebūs pietiekam daudz personāla, kas to varētu izdarot, un pat, ja to varētu, kā jau kāds šeit teica, tad to dara šeit vienkārši pēc savas personīgās intuīcijas. Jautājums ir ļoti nopietns. Un eh, komisijai vajadzēja būt pirmajai, kura ķertos klāt pie lietas, izglābt Schengenu inteliģentā veidā, jo Schengena ir fantastisks instruments. Ne jau problēma. Ir jāinvestē, jāiegūda šajās drošajās un legālajās iespējās humanitārās vīzas un tam līdzīgi risinājumi, jo cilvēki vienalga ieradīsies. Un uh, pat Portugālē ir šīs uh, robežu kontrolas, viens miljons no mūsu pilsoņiem devās pār šai robežām, lai strādātu citās Eiropas Savienības valstīs. Viņi dosies. Viņi pat neglāb savas dzīvības, bet viņi vienkārši vēlas uh, dzīvot labāku dzīvi. šāda ir uh, situācija, kādā atrodas patvērumu meklētāji, viņi jau ieradīsies. Kādēļ mēs neorganizējam to visu likumīgā un uh, drošā veidā, nodrošinot, nodrošinot reģistrācijas procesu? Es vēlētos, lai komisija būtu pašās pirmajās frontes līnijās kopā ar mums parlamentu, bet es to nesaskatu. Es nesaskatu, ka komisija ir, protams, kā ļoti daudz pretrunas arī starp dalībvalstīm, jo tās eh, šeit eh, virzās uz eh, labējo ekstrēmisko pusi, arī uz labējo kreiso pusi ar antieiropiskām programmām un par organizēto noziedzību. Runājot, kurā esot iesaistīts bēgļi un tam līdzīgi. Bet viņi tādā veidā gūs labumu arī cilvēka tirniecības tīkli. Jā, un komisija arī pilnīgi atcēs novērtā šo jautājumu par saucamo zelta vīzu programmu. Teroristi, pat kuriem ir Eiropas Savienības uh, pilsonība, uh, izmanto. Komisijai vajadzētu raudzēties uz šiem jautājumiem. Jā, tur ir saistība. Bagātajiem cilvēkiem ir vienkāršāk sasniegt savu mērķi, nabadzīgajiem nav tādu iespēju. Gribētu teikt, Gotēras kungam viņš radīja ar pirkstu uz uh, Eiropas Savienību, un uh, šeit šis likumīgais ceļš tiek uh, radīts par vēlu. Jā, Eiropas Savienība, ko tā dara? Velkas dzelvenes tiepa žogļus, un pat uh, konfiscē viņiem rotas lietas. Kā mēs vērtējam Eiropas Savienību? Paldies! Nākamais runātājs. Gracias, eh, muchísimas gracias, muy amable. Liels paldies. Nu, var jau dzirdēt šeit telpā tiešām faktiski tagad, nu, mēs saucam, kuras ir tās nepārkāpjamās līnijas tagad, kur ir tās pamatlietas, kas ir jāaizsargā Eiropā. Sakam, nu, mēs atbalstam komisiju, Mēs vēlamies pateikt mm, komisijai, ko viņi nedrīkst darīt, kur ir tās robežšķirtnes. Mēs, protams, saprotam, ka komisija strādā grūtos sarežģītos apstākļos un tā tālāk un tā joprojām, bet, mm, bet ir kaut kāds arī, nezinu, limits tam visam. Schengen brūk kopā, Eiropa brūk kopā. Uh, tiek runāts par humanām vīzām, par drošu iekceļošanu valstī, nu, un tas ir ļoti pareizi, jo nekas cits nestrādā. Sistēma burtiski jūk un brūk mums visapkārt. Un tas mums ir jāpieņem. Kas tad ir tās līnijas, nepārkāpnes līnijas, kur nedrīkst pārkāpt? Nu, pasakiet, un mēs tad jūs atbalstīsim, bet turpiniet strādāt. Tomas Jedovskis lūdzu. Es gribu atvainoties Annai Komišai, bet, nu, man ir jānāk klajā ar šādu komentāru. Ir jau ārkārtīgi jauki, ka kāds no Portugāles kritizē šīs tā, mm, zelta vīzas, mm, bet jāsaka, to nevar atstāt nekomentētu. Uh, Portuga, Portugāla ir tā, kas mums ierādīja šo te celiņu. Bet, nu, labi, izturēt, runāsim par lietu. Piekļuvu datubāzēm, jā, tam es piekrītu, piekrītu kolēģim Deprē, un to teicu jau vakar. Eiropola datubāzēs ir 1700 cīnītāji, bet ir, mēs zinām, ka 5000 no viņiem ir Beļģijā, un tie ir 5000 cilvēku, par kuriem mēs jau zinām, ka viņi bija ISIS lokā kādu brīdi. Būsim godīgi. Un ko mēs esam darījuši lietas labā pēdējā gada laikā? Mēs jau varam, nu, veidot te neskādu Schengenas zonu un kontrolēt visu, kontrolēt, neatkontrolēdamies, bet ja mēs nepārbaudam informāciju, neusticamies paši še, šeit, šeit savā starpā, nu tad es nezinu, kas tur var būt. Nu, pēc brīža es nākšu klajā ar jautājumu, jūs teiksiet, lūk, 20 tūkstoši šai datu bāzē. Uz robežu starp Franciju un Luksemburgu ir policija, kas pārbauda dokumentus un tā tālāk. Tas jau viss ir lieliski, bet viņi burtiski tikai uzmet aci. Nu, un tad atdod jums to atpakaļ un novēl priecīgu taciņu. Laimīgu taciņu. Es domāju, ka tas ir faktiski tāds, nu, tikai skata pēc pasākums. Ja pārbauda tiek veikt šādā veidā un netiek kontrolēts, vai tas tiešām ir reāls dokuments, kas tiek parādīts, nu tad, manuprāt, tam nav īsti nekādas jēgas. Schengen nozīmē pārvietošanās brīvu. Nekas nav tik svarīgi kā brīvu pārvietošanās. Esmu no Čehijas un ļoti labi atceros tos laikus, kad raudzījāmies uz uz šiem žogiem, kas mūs norobežoja no Vācijas, Austrijas, un mūsu komunistu līderi toreiz mums teica, lūk, mēs esam žoga priekšā, bet mēs skaidri zinājām, ka tie mūs ierobežo, tie ir, nu, tikko atgriezos no Kubas, un gribētu jums visiem ieteikt mm, paviesoties Kubā un apskatīties, kāda ir šī dzīve aiz žoga. Jūs kritizē, kritizējam Ungāriju, jā, vienmēr atrod kādu vainīgo. Es biju Kalē nesen, un es varētu ļoti kritiski izteikties arī par situāciju tur, par šiem žogiem tur. Bet es domāju, ka mums nevajadzētu tomēr tik ļoti kritizēt vienam otru, mums vajadzētu atbalstīt vienam otru, parādīt paraugu praksi. <clears throat> Vēl pāris lietas, un es zinu, ka mums nav īpaši daudz laika. Humanās vīzas pilnībā piekrītu tam. Bet cik daudz no šīm vīzām mēs varam vispār piešķirt? Nu, cik tad? Cik valdības ir gatavs izdot šādas vīzas? Nu, tā ir tā diskusija šobrīd. Par to esam runājuši nu jau vairāk kā gadu. Un es atminos vienu no jūsu pirmajām uzrunām, kad jūs nācāt klajā ar šo priekšlikumu. Un man tā viņš šķiet, ka tie ir tikai tukši vārdi, nekas nenotiek. Un te varbūt vai kaut ko konkrētu darīt. Citādi, nu, nekas, nekas arī nu, no tā viss, no tā čiks vien sanāks. Un pēdējais runātājs - Barbara Spinēlī, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies! Jāsaka, esmu visai nobežījusies. Tāpēc, ka astoņas dalībvalsts ir atteikušās no Schengenas, faktiski izolējas, un tā viņš šķiet, ka padomē ir, ir ļoti viegli te tagad tikai draudēt un teikt, ka lūk, šīs valstis tiks izsviestas no Schengenes, ja visi šie krīzes centri, hotspots nesāks atbilstīgi darboties. Bet ir viena vēl lieta, par ko esmu ļoti nobežījusies, un tas nav saistīts tikai ar robežu slēgšanu, tas ir runa par ko vairāk. Un te es runāju par faktu, ka valdības izdara, izdara zināmu izvēli Un te es runāju par atlases filtriem, ko atsevišķas dalība valstis izmanto. Viens no atlases kritērijiem, piemēram, tagad ir reliģija, un es domāju, ka tas tiešām ir visai bažas raisoši. Tas notiek pie Rietumu Balkānu, uh, Rietumu Balkānu maršruta. Tās ir dalībvalstis, kam ir jāizvēl, jāiz, jāizrāda jāpieņem šie lēmumi, bet tāpat laikā viņam taču ir jārespektē arī pamatiesību harta. Tam ir arī īpaša atbildība, kas jāuzņemas uz saviem pleciem, un nedrīkst būt tā, ka viņi vienkārši pievar acis to visu. Korāca Bild kundzei savukārt gribētu teikt, lūko. Liels paldies, ka mani palabojāt. Es runāju par konstitucionālo tiesu Zviedrijā un teicu, ka tā protestēja šo steidzamības pasākumu dēļ, bet faktiski tas bija um, likumdošanas padoma, kas to darīja. Tā bija mana kļūda, mana kļūda. Es, protams, zinu, ka padoma ir sasaistīta ar valdību, bet tas jāsaka, tā, bet šī padoma pārbauda tiesību aktu derīgumu. Daudzos valstī tā ir konstitucionālā tiesa, kas veic šo uzdevumu. Paldies, paldies, ka palabojāt man un norādījāt uz pareizo nosaukumu šajā gadījumā. Kolēģi, par šīm debatēm tālāk runājot. Jūs visi, protams, esat pievērsušies šai tēmai ar tehnisku ekspertīzi, ar kaismi un tā tālāk runājot par savu valsts pieredzi. Debates ir lieliskas, bet um, mums ir ierobežots laiks. Bet viņi grib vēl norādīt uz pavisam acīm redzamu faktu, ka eh, nu, mēs šeit ir mm, ģenerāla direktora pārstāvs tikai, un tas ir attiecīgi, protams, rada zināmas problēmas. Atgādināšu vēl vienreiz, ko ierosināju koordinā, ierosināšu kandidātiem, ka respektīvi, ka pamatot uz novērtējumu ziņojumu mēs organizēsim apspriešanos. Un mums, protams, ir pavisam oficiālas tiesības to darīt. Tāpēc arī gribu 17. pantu kur tiek runāts par to visu, eh, ņem to vērā. Tātad, lūk, ierosim to deputātiem un pie, par koordinatoriem par to runāšu, lai mēs nākamajā reizē tad runājam par šo visu, kad runāsim par novērtēšanas ziņojumu. Paldies, kolēģi! Ļoti labi ieguld, ļoti labs ieguldījums. Paisakungs, vai jūs vēlties atbildēt uz šiem jautājumiem, rēģēt uz šiem punktiem? Es ļoti labi apzinos, cik liela ir šī politiskā dimensija. Jūs tā visai viltīgi to jau pašā sākumā pieminējāt, vai ne? Bet, nu, varbūt tomēr, nu, tomēr, nu, mēģiniet vismaz, jo situācija, protams, nav, nav, nav apturama, tas turpinās, un politiskās nianses ir jāņem vērā, bet tas nav vienīgais. Priekšādātāji, paldies! Pirmām kārtām politiskās vēsts, politiskā vēsts, nu, protams, tiks nodots, nodošu to tālāk arī komisijai tālāk. Mazliet pārgatu sagrupēšu varbūt komentārus. Pirmam kārtām par jauno Schengens novērtējumu mehānismu un pārvaldību. Un ziņojumi ir parlamentam pieejami. Nu, un tā kā, protams, ir piekļuvi ierobežota, tas notiek patiešo Lībijas sekretariātam, protams, ka var notikt arī konkrēta sanāks, mēs varam tikties ar deputātiem un detalizētāk pastāstīt par šiem ziņojumiem, par secinājumiem un par tālāko darbu. Tad esam pilnībā gatavi strādāt ar jums, noturēt šādas diskusijas. Tālāk par šiem žogiem runājot. Viens no deputātiem citēja šo tradicionālo komisijas nostāju, jo nekas Eiropas Savienības tiesību aktos nu, neliedz dalībvalsts izmantot žogus, lai aizsargātu savas robežas. Tātad um, uzraudzības instrumentu izvēle ir dalībvalsts ziņā. Protams, ka komisija to neatbalsta, un ja kāda dalībvalsts um, būvē žogu pie savas ārējās robežas, tad tādā gadījumā joprojām būtu jāiesteno atbildīgie principi, jāņem vērā, respektīvi, ja ir žoks, tad ja pie tā pienākošajiem migrantiem savukārt ir jāpiedāvā tiesības piešķirt, pieprasīt patvērumu kādā no robežšķēršošanas punktiem. Tā tad nav tāda, nedrīkst būt tāds pilnīgs, pilnīgi noslēgta situācija. Un pie iekšējām robežām šī situācija ir vēl delikātāka, jo principā saskaņā ar Schengens noteikumiem uh, iekšējās robežas drīkst čērsot jebkur. Un tāpēc, ja tur ir kaut kāda kā fiksēta infrastruktūra, atjaunojot robežas, nu tad to var uzskatīt arī par Schengen sakību pārkāpumu, nu pēc tāda gara. Bet nu, mēs arī redzējām to pie Slovenijas un Austrijas robežas, ka pagaidu žogi ir izveidoti nevis lai liektu kādam šķērsot e, robežu, bet lai migrantu plūsmas tiktu novirzītas uz konkrētajiem e, centriem un lai, tas no, lai viņu reģistrācija notiek tādā sas, um, sistemātiskā veidā. Komisijai jādara savs darbs, kā līguma sardzēji, jā, Jā, priekšsādātāji, pilnīgi noteikti. Tas arī ir tas, ko cenšamies darīt. Pētām situāciju Ungārijā un esenos pasākumus, mērus un tā tālāk. Skatāmies uz to, ko dara Grieķija vai ko tā nedara tieši otrādi, skatāmies uz Schengenas un patvērumu pieprasījumu tiesību aktiem. Mēs sekojam arī šam, šim virzienam, jā, bet, nu, jums, protams, ir jāapzinās, ka uh, pārkāpuma procedūras uzsākšana var prasīt ilgu laiku. Un, nu, piemēram, ja ir, tad jāvēršas tiesā, tad tā ir iniciatīva, kas pilnīgi noteikti prasa laiku. Komisija izvēlas tāpēc arī iespējamos citus variantus, kas ļautu situāciju uzlabot. Piemēram, uz šiem hotspots, jeb krīzes punktiem tiek nosūtīta informācija, koordinātori, palīgspēki. Jo mēs vēlamies situāciju uzlabot jau tagad un tādā veidā dodam ieguldījumu arī korektākā Schengens un patvaru meklēšanas tiesību aktu īstenošanā. Tātad tā nav izvēle starp dažādām iespējām, nē, tās to iespējams darīt paralēli. Un tālāk šī humanā vīza, par ko tika runāts priekšā, tā jūs zinat, tā nav īsti mana atbildība. Un tāpēc atstāšu šo jautājumu saviem vīzas kolēģiem. Bet teikt, ka komisija nedara neko, nu es nezinu. Es nevarēšu tam piekrist tomēr. Citi sauc to par humāno vīzu, citi to sauc par pār, pārapmetināšanas vīzu. Nu, par šo ju, nu, lietu ir komisija nākos klē ar priekšlikumiem. Uh, tie, kas eh, tiek pārapmetināti, nesaņem vīzu, bet viņus, viņiem ļauj ieceļ, ieceļot, pamatojoties uz šo pārapmetināšanas procedūru. Tātad šai ziņā nevar teikt, ka nekas netiek darīts. Nu, varbūt nepietiekami, jā, nav pagaidām vēl pietiekami lieli šie skaitļi un tā tālāk, bet nu, tas atkal ir politisks jautājums. Tālāk. Jautājums par to, cik ilgu laiku var tikt atjaunot šīs pagaidu kontrolas. Divi mēneši, seši mēneši. Tie ir tie laika periodi, kas tiek piemēroti tā gadījumā, ja dalībvalsts vienpusēji ievērš kontrolu uz iekšējām robežām. Nu, vai nu tā tad tūlītēja reakcija vai paredzamiem notikumiem. Tas tiek piemērots ļoti īpašā gadījumā, respektīvi ir notikusi Schengen zonas izvērtējumi, tiek identificēti konkrēti trūkumi, uh, ārējā do, robežu akī izpildē, un ja dalībvalsts nav rīkojusies. Šādos gadījumos komisija ir ierosināta padomē dalībvalstīm ierosināt atjaunot pārbaudas piekšējiem robežām ja nerīkošanās nopietni ietekmētu Schengen zonas eh, darbību, darbspēju. Tātad vispirms seši mēneši un kopējais periods var nu, būt līdz diviem gadiem. Tālāk. Par policijas kontrolēm uz robežām. Par to mūs informē dalība valstis šobrīd veids policijas pārbaudas, tās var veikt saskaņā ar Schengens robežu kodekstu pat tajās teritorijās, kas ir pietuvinātas iekšējām robežām. Nu, un tad turpinās, protams, šīs pašas debats, par ko jau arī mm, esam labi informēti, ka kad tad šīs policijas kontrolas nozīmē Nu, robežu kontroli. Un šajā gadījumā jāveic novērtējums katrā gadījumā atsevišķi. Tālāk šie ārvalstu sociālistu cīnītāji, atsaucoties uz Deprē kungu. Uh, Nu, es gribētu teikt, ka šai diskusijai vajadzētu notikt tad, kad nāksim klējā ar mērķiecīgo priekšlikumu par grozījumu Schengens robežu kodeksā, kad būs runa par kādām konkrētām datu bāzēm, komisijas priekšlikumā un tā tālāk. Nu, vai tiešām nebūtu tā, ka brīva pārvietošanās nav padarīta par neiespējumu. Es domāju, ka visus šos punktus mēs varēsim risināt tad, kad skatīsimies šo priekšlikumu Tad bija arī pāris jautājumu par Ungāriju, Rumāniju. Nu, te nu gribu teikt, ka es neesmu informēts par nekādu nesen notikošu progresu. Nevaru attiecīgi sniegt jums arī papildus informāciju par to. Es pat nezinu, vai par to tiek runāts. jo, nu, tālāk Schengens paplašināšana nemaz netiek apspriest. Varbūt mums vispirms vajadzētu pārs, a, notrisināt nu, visas problēmas, par kur runājam šobrīd, un tad domāt tālāk par um, Schengens zonu. Tālāk, jautājums par to, ko dara dalība valstis, tad, kad tās ir atjaunojušas um, šīs kontrolas. Nu, te gribu atsaukties uz vēstuli, ko nosūtīja uh, komisija Eiropas parlamentam. Tas tā notic katru reizi, kad kāda dalībvalsts ir informējusi komisiju par šādu veidu notikumiem, un komisija taču šajās vēstulēs piedāvā pilnīgi visu informāciju no attiecīgās dalībvalsts, piemēram, par robežšķēršošanas punktiem, kas, kas tiek izveidoti kontroļu tipiem un tam līdzīgi. Šāda veida informācija tūlīt patiek nosūtīt parlamentam ar visiem šiem būtiskajiem elementiem. Nu, lūk, priekšādātājiem. Šķiet, ka esmu atbildējis uz lielāko daļu vaicām, nu varbūt uz kādu esmu palaidis garām, bet jāsaka, man arī šobrīd nu pat jau ir vajadzīgas brīvdienas un atpūta. No, yeah, you're human. <laughs> it's, uh, it's allowed. Um, I think I mean... Jā, jūs esat cilvēks, uh, jūs drīkstat atdarīt, bet um, no sākuma <coughs> es jau gribēju to teikt. Īsnībā Schengens jautājums ir tik milzīgs, bet Tas bija ļoti labi, ka mēs varējām iegūt kaut kāds ieskats no jums. Gribu tikai atkārtot, ka saskaņā ar 17. pantu mums ir noteikti atbildība. <clears throat> Un um, mēs šeit runājam par ļoti dēdzīgi, par valstu pozīcijām, arī par ziņojumu, kas iznāks janvārī. Mēs īpaši uh, Ehm, šeit atceramies šo izvērtēšanas komiteju darbu, un par to arī mēs spriedīsim janvārī, iesaistot koordinātors, tas būs pirmais sanāksmē. Es tagad negribētu zaudēt ehm, šīs e, lieliskās debats tādu gaisotni. Tad turpināsim strādāt, un liels paldies kolēģiem par e, piedalīšanos šajā diskusijā. Es saprotu, ka šajā gandrīz pēdējā dienā pirms Ziemassvētkiem ir e, ļoti jauki redzēt jūs tik aktīvus un Liels paldies kolēģiem un paldies komisijas pārstāvjiem. Bet lūdzu nerakstiet neko par sociālistiem pie Schengens robežas. Mēs skatīsim, vai jūs neko tādu nesarakstat. Kolēģi, ja jūs vēl paliktu šajā zālē, tad vēl mums ir atsevišķi ļoti svarīgi jautājumi, kas ir jāskat, kas nav pārāk gari tātad ātri tāda uzstāšanās un ziņošana. Devītais punkts Um, vienādi augsta līmeņa tīklu un, un informācijas drošību visā savienībā, tad, tad trialoga uh, ziņojums par to, kā ir noritējis trialogs no Albreta kungam, tad jā, nu varbūt jūs varētu ātri mums pastāstīt uh, par situāciju šai ziņā. Tad, uh, kā jau mēs, es jau es teicu, tas bija sastais trialogs, kas notika 7. decembrī. Uh, tieši attiecībā uz šo augsta līmeņa tīklu informācijas drošību. Lūdzu, Jāni, došu jums vārdu. Lielas paldies! Saka Albrechts kungs, paldies eh, visiem, kas ir palikušajā zālē, lai uzklausītu manu ziņojumu par pēdējo trialogu sakarā ar augstu līmeņu tīklu informācijas drošību. Šeit eh, referents ir Andrejā Švāps, IMCO komitejas eh, pārstāvis. Es biju IMCO ēnu referents un rakstīju kā Lībe. Uh, Eh, ziņotājs vai referents. Um, un tas ir ļoti labi, ka mēs esam pabeiguši runāt par šo te direktīvu. Tas mums prasīja zinām laiku, diezgan garu laiku, bet es um, negribētu teikt, ka tas ir noticis daļa parlamenta vai parlamenta vainas dēļ, bet pārsvarā tā ir. Tā bija tāda um, dalībvalstu vaina, jo dalībvalsts atkal nav mainījušās ar informāciju. Šeit mums ir līdzīga problēma, kā policijas vidē un informācijas drošības vidē ļoti bieži pietrūkst eh, grības un uzticības, ir nevēlēšanās dalīties ar informāciju attiecīgo iestāžu starpā. Eh, tās ir iestādes, kas darbojas ar drošību, ar eh, sensitīvu infrastruktūru un IT drošību. Tomēr Šī direktīva būs e, tāds pirmais koordinētais pasākums, lai nodrošinātu kiberdrošību Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti svarīgs solis. Ambīciju trūkums. Tas uh, ir novedis mūs uh, pie tāda rezultāta, kad, ka mēs varam strādāt vairāk nākotnē, un tas mums ir pilnīgi obligāti jādara it īpaši tādās jomās, kur aptvērums nav tas, kas ir iezīmēts ar šo direktīvu, bet plašāks, kur mēs runājam par kritisko infrastruktūru, par attiecīgām tehnoloģijām, kas tiek izmantotas arī šajā sakarā. Un mums ir jāatgriež vēl pie šīs diskusijas nedaudz vēlāk, tomēr uz šo brīdi tas ir ļoti labi, ka mūsu rīcībā ir pirmā koordinētā pieeja par to, kā radīt minimālo IT drošības līmeni, strādājot ar kritiski svarīgo mm, infrastruktūru. Tad datu aizsardzība ir svarīgs jautājums mūsu komitejai. Šeit mēs pacēlām divus jautājumus, abi šie jautājumi arī tika izskatīti mm, pateicoties IMCO referentam un arī pateicoties dalībvalstīm, kas pieņēma mūsu punktus. Šeit eh, mēs gribējām, lai tiktu ievērot likumdošana datu aizsardzības jomā, mēs gribējām, lai būtu visur arī atsauce šajā direktīvā. Tad, kad eh, mēs runājam par personas datu aizsardzības standartiem, šī atsauce ir izdarīta un atzīmēta. Mm, eh, tālāk Tālāk ir um, situācija, kad jāziņo par drošības noteikumu pārkāpumiem, it īpaši sakarā ar infrastruktūru. Ja ir, ir drošības eh, noteikuma, drošības situācijas pārkāpums, tad jāsniedz ir paziņojums par notifikāciju, un ne tikai arī tajos gadījumos, kad ir pārkāpti personas datu nu, noteikumi, tad arī ir jāsūta šis paziņojums, to pieprasa arī datu aizsardzības. Um, likumdošana un datu aizsardzības iestādes ir arī informētas, tātad būs informētas par šādiem pārkāpumiem. Mēs esam ļoti apmierināti kopumā. Bet eh, viens pēdējais punkts, kas jums arī būtu jāzina, eh, salīdzinot ar šī priekšlikuma sākuma posmu komisijas darba. Eh, tagad mums ir arī ciparu pakalpojumu pak eh, sniedzēju noteikumi parādījušies, un šis digitālo provideru aspekts tagad arī ir pievienots sarunu kontaktam. Eh, paturot prātā, ka droši vien arī šeit ir kritiskās infrastruktūras konteksts, un vēl ir tāda pieeja par vispārīgo aizsardzības līdzekli mums šā augsta līmeņa tīklu un informācijas drošībā, tad mums ir minimālais, minimāla harmonizācija digitāliem pakalpojumiem un maksimālā harmonizācija arī eh, ir nodrošināta, ņemot vairāk, ka tīklu aizsardzība nav īpaši augsta vienmēr, un tāpēc situācija ir jāpārskata ja, jāskatās, vai šeit būs uzturēts līdzsvars, jo tik tālu pakalpojumu sniedzēji e, kļūst atvien nozīmīgāki arī e, sakarā ar kritiski svarīgo infrastruktūru. Tad e, IMCO pieņemšana 14. janvārī būs, un tad plenārsēde vēlāk šīs normas stāsies spēkā 27 mēnešus pēc direktīvas publicēšanas oficiālā žurnālā. Un es ceru, un es domāju, ka būs vajadzīgs diezgan ilgs laiks, lai izstrādātu visus tekstus lingvistiski. Varbūt uz pavasara pusi kaut kad līdz pagājušajai. Paldies, Jan! Tas bija ļoti svarīgs darbs, ko mēs darījām kopā ar Rīmko komiteju. Darbs bija tik svarīgs, ka mēs runā, par to runājam arī tiešsaistes datu privātuma konferencē, ko organizēja šī komiteja pagājušā nedēļa. Visi tur nebija klāt. Paldies Janam, paldies Bonīkungam par, un arī paldies visiem, kas nodrošina sadarbību ar IMCO komiteju. Tas ir ļoti svarīgi mūsu komitejai. Šī saskaņošana prasa ilgu un daudz laika. Esmu ļoti pateicīgs par paveikto darbu. Uh, šīs te jomas ir kritiski svarīgas eh, mums visiem. Vai vēl kāds gribētu kaut ko teikt par šo jautājumu? Ja nē, tad liels paldies eh, par šo trialogu gaitas izklāstu. Un pirms pēdējais punkts ir komisijas ziņojums par eh, izvērtējumu attiecībā uz situāciju, kad atsevišķi trešās valsts neievēro savstarpības principu vīzu politikas jomā. Šī ir daļa no sapratības eh, mehānisma. Mērķis ir nodrošināt eh, brīvkustību un nodrošināt arī attiecīgās garantijas trešo valstu valsts piedarīgiem mehānisms eh, novedīs pie vīzu režīma atvieglojumu apturēšanas attiecībā par noteiktām valstīm, kur neatbilst savstarpīgam principam. Uh, Tika arī e, komisijas e, ziņojumi izstrādāti par tādām valstīm kā Austrālija, Darisalam, Kanādu un Japānu un ASV. Un tagad ir šis trešais ziņojums, kur ir aprakstīti konkrēti soļi, kas ir e, spērti no dažu trešo valstu puses un, un runa par to, ka ka neviena no dalībvalstīm nav pieprasījusi, lai komisija aptur vīzu režīmu atvieglojumu. Tātad komisija nolēma nepieņemt nekādas apturēšanas pasākums. Es gribētu to šajā kontekstā pieminēt arī ASV notikums, ka kongresa diskusēs eh, arī pēc teroristu uzbrukumiem izmaiņas, kas ir nepieciešams vīzu atvieglojuma programma. Un tad um, personas, kas nāk no tādām trešām valstīm, piemēram, kā Sīrija un Irāka, ar dubulto pilsonību, viņiem vajadzēs vīzu, lai ceļot uz ASV. Un tagad es došu vārdu komisijas pārstāvjiem, kas mums pastāstīs sīkāk par visiem šiem notikumiem, tad es došu vārdu visiem, kas grib izteikties. Un no komisijas puses mums, mums ir Belinda Paik, eh, DigiHome direktora. Lūdzu, Belinda. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti priecīgi būt šeit. Iepriekšējo reizi komisija šajā komitejā bija septembrī. Mēs arī ziņojām toreiz par savstarpības principu ievērošanu, neievērošanu. Tagad jau trešais pārskats ir īstos, kā jūs teicāt, un šeit ir arī īpaši notikums, kas ir saistīti ar ASV. Es sākšu ar šo ziņojumu, un tad es atgādināšu, kā strādā šis savstarpības mehānisms, kā jūs teicāt, pareizi, no, pirmo sešus mēnešus mums ir pagaidu pasākums, mēs vīzu atvieglojumu apturam, vai arī mēs iesniedzam ziņojumu par situāciju. Un tagad 5. novembrī mēs iesniedzām mūsu trešo ziņojumu, un un arī rakstām par tiem pasākumiem, kas nav īstenoti. E, trešais mehānisms ir šāds, ja joprojām 2016. gada aprīlī savstarpības princips neeksistē, tas ir divi gadi pēc e, šo datu e, publicēšanas nesastarpīguma notifikācija, tad komisijai ar Belģēta akta palīdzību ir ir jāpieņem pasākumi, kas aptur uz 12 mēnešiem vīzā atvieglojuma normas attiecībā uz noteikto valstu, trešo valstu valsts piedevīgiem. Tad eh, tādā situācijā mums ir jārīkojas. Eh, komisija ir vīza atvieglojuma apturēšanas ziņojums trijās eh, reizēs mm, izstrādājusi, jo šeit ir bijušas dažādas valstis iesaistītas un arī dalībvalstis mūsu lūdza mm, pieņemt šo pagaidu pasākumu Bet es pastāstīšu par visām valstīm, par kur, kuras jūs pieminējām. Vispirms par Austrāliju. Austrālija atcēla tranzītu vīzes eh, prasības uh, Horvātijai un Rumānijai. Tas stājās spēkā 2015. gada jūnijā attiecībā uz Austrāliju. Mēs uzskatām, ka pilna eh, un pilna vīza atvieglojuma apusējība tagad darbojas. Tad Austrālijas gadījums ir noskaidrots tālāk Brunei ir atcēlusi Horvātijai izvirzītās prasības uh, un, un 22. jūnijā viņi par to mums ziņoja, bet uh, pilnībā nav īstenots šis atcēlums. Mēs kontaktējamies ar Brūnēs misiju, arī ar ārējā darbības dienesta uh, pārstāvjiem, kas darbojas Brūnējā, arī ar šo pašu vēstījumu, un jāatzīst, ka Brūnē nesen sūtījis komisijai Eh, informācija, ka vīzu mm, atvieglojums Horvātija eh, un arī pagarinājums līdz 90 dienām Lichtensteinai sāksies 1. janvārī 2016. gadam. Eh, vīza atvieglojumam apusējība ar Brunēju iestāsies līdz arī janvāri. Tad viss ir skaidrs. Tālāk Kanāda. Bulgārijas, Rumānijas pilsoņiem joprojām ir nepieciešama vīza, lai dotos uz Kanādu. Un pats svarīgākais kriterijs, ko mm, piemēro Eh, Granada ir imigrācijas pārkāpumu eh, likme. Un viņi uzskata, ka, ka 4% liekas šajā ziņā ir pār, pārsniegt. 17% no Bulgārijas pilsoņiem un 16% no Rumānijas pilsoņiem. Tad ir šo te pārkāpumu. Pēc eh, obligātās ceļojuma autorizācijas sistēmas ieviešanas Kanādā, kas ir līdzīgs, līdzīgs Eiropas sistēmai, tad pēc šīs sistēmas ieviešanas Kanāda ir paziņojusi, ka viņi uh, paplašinās eh, savu sistēmu, ņemot vērā Bul Bulgārijas eh, un ņemot vērā Bulgārijas pirmās pilsoņi, kas ir ceļojuši uz Kanādu pēdējo desmit gadu laikā, vai arī tiem, kam ir derīga ASV vīza, tad šie, kas ir bijuši desmit gadus jau ceļojuši un ko, kam ir ASV vīza, tie būs mm, tātad eh, ar bezvīzu režīmu. Tomēr mūsu mērķis ir panākt, lai bezvīzu režīms attiektos pilnīgi uz visiem Eiropas pilsoņiem, ieskatot arī Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem. Par Bulgāriju Rumāniju eh, šķiet, ka līdz aprīlim 16. gadā nebūs tomēr atcelta šī prasība pēc vīzes Japāna. Būtiski pēc novembra notikuma eh, Japāna informējusi Rumāniju un komisiju par mm, atvieglojuma pagarināšanu Rumāņiem līdz 2018. gadam. 2015. gadā agrāk bija paredzēts, ka atkāpīs beigsies Eh, šī atkāpe attiec arī uz Romaņiem, kam ir biometriskās un pagaidu pases eh, tiem pilsoņiem, par kuriem attiecīgi notifikācija saņemta no Rumānijas. ASV, kā zināsiet, piecu dalību valstu pilsoņiem ir nepieciešama vīza, lai dotos uz ASV. Tā ir Bulgārija, Kipra, Horvātija, Polija un Rumānija šī situācija nemainīsies līdz nākamgad aprīlim. Galvenā problēma ir tāda vīza atteikumu līmenis, kas ir augstāks šo valstu valderī, valstu piedarīgiem. Viņiem ir atteikumu likme kā maksimālā noteikti 3% līmenī. Un mēs savā ziņojumā rakstam, kā ASV administrācija arī izskata vīzu atcelšanas Um, programma attiecībā uz citiem pilsoņiem, Eiropas Savienības pilsoņiem, un te ir no, noteikti notikumi, noteikti dinamika, un novembrī un Baltais nams jau uh, paziņoja par izmaiņām vīzu programmā saistīt ar drošībā, ar drošību. Sakojušas izmaiņas ir svarīgākās, uh, ir uh, paredzēts vākt informāciju, vai šie cilvēki nav ceļojuši uz Sīriju, uz Irāku, kas ir bīstams valsts sāse. Tad viņi šo informāciju vāks, precizēs to, modificējot savu formulāru. Tad vēl viņi modificēs pilotu programmu, kur mērķis ir apkopot biometriskās fotogrāfiskos un, um, un pirknosvielumu datus. Šīs programmas ietvaros viņi arī pārskatīs, aktualizēs šo um, pārskata programmu, viņi centīsies vēršot pret, pret valstīm, lai apturētu teroristu plūsmas. Viņi arī uzlabos robežu drošību, palīdzēs arī citām valstīm skrīningā attiecībā uz bēgļiem un patvērumu meklētājiem. 8. decembrī pārstāvju palāte pieņēma uh, Milleru likumu, kur ir prasība visiem ceļotājiem turēt bio, mm, uh, biometriskās pases, uh, pilnīgi PNR uh, līguma īstenošana, Interpol datu Uh, bāzes izmantošana uh, attiecībā uz uh, nozaktajām vai pazaudētajām pasēm. Šis likumprojums arī mm, mm, neiekļaus programmā, kur ir atvieglojums tiem cilvēkiem, kas ir bijuši Sīrijā, Irākā vai Sudānā. Tātad tiem nebūs vīzes. Vai arī, kas būtu ceļojuši uz kādu citu valsti, kā nav rada mm, valsts sekretārs, un nav iekļauti cilvēki ar dubulto pilsoņiem, piemēram, Francijas un Sīrijas pilsoņības turētāji. Un mm, pagājušajā daļā tika balsots e, senātā un kongresā kopējais mm, likums, un tur bija līdzīgs formulējums kā Millera e, likuma projektā, e, bet vēl šīs te valsts bija pieliktas klāt. Uh, Eh, komisija ir mm, paudusi savus bažas par ASV lomu, mm, tas būs ar negatīvu ietekmi uz bonafide ceļotājiem, piemēram, biznesmeņiem, kas ir ceļojuši uz minētajām valstīm likumīgi iemeslu dēļ, un tas noteikti ietekmēs arī cilvēks ar dubulto pilsonību. Lai arī mm, eh, atbrīvojums no vīzes eh, valdības pārstāvjiem un militāristiem, kas ir ceļojuši uz kritiskajām valstīm, tātad te būs atska, atkāpi, viņiem dos vīzu, tomēr eh, situācija nav apmierinoša. Eh, komisijas pārstāvji ASV partneriem ir teikuši, ko Eiropas Savienība ir darījusi, lai stiprinātu drošību dažādās jomās, piemēram, ir SPNR, terorisma direktīva, ieroču, robežu pakete, terorismu finansēšana, pretradikalizācijas dokumenti. Un mēs uzskatām, ka tagad būs apgrūtināta bonafide ceļotāja ceļošana. Mums ir jācenšas tālāk pētīt situāciju, kas attiecās uz atsevišķu individu ceļojumiem, piemēram, teroristu kaujiniekiem, un šīs plūsmas būtu jāšķiro efektīvāk. Un mēs um, arī atbalstam senatā pieņemto juridiskās tiesiskās atlīdzības um, aktu, kas ļaus tālāk stiprināt um, īstenošanas procedūru Un, un mēs ļoti ceram, ka pateicoties pūliņiem, decembrī Avramopolis ir ticies ar valsts um, sekretāru Amerikā, un at, tad tomēr šis um, likumprojekts ir pieņemts. Un notiek tālāk diskusijas ar komisiju un ar dalībvalstīm. Komisija darbojas kopā ar ārējās darbības dienestu, visi ir aktīvi iesaistīti, meklējot kontaktus ar um, tēvzemes aizsardzības departamentu, ar mērķi uh, meklēt veidus, kā varētu tomēr īstenot abām pusēm savstarpīgā veidā. Mēs ļoti ceram, ka līdz 12. aprīlim savstarpīgums uh, ar lielāku daļu uh, valstu sasniegt, eh, tomēr situācija ar ASV paliek komplicēta. Savstarpīgumam mehānismam ir nepieciešams eh, deleģētais akts, un tas ir jādara gadījumā, ja, un mēs negatīvu ziņojumu esam gadījumā, ja valsts nav atcēlusi vīzu prasību, bet mēs par to runāsim atsevišķi. Mums vēl diskusija par to, vai ir deleģētais akts, bet mums pēc likumdošanas ir pilnīgi skaidrs, ka deleģētais akts mums būs jāizstrādā. Un, ja deleģētais akts tiks pieņemts, tad tas eh, stāsies spēkā tikai gadījumā, ja padomē parlaments četru mēnešu laikā neiebildīs. Es eh, nespekulēšu par delģētā akta rakstīšanas kalendāro grafiku mums ir jāpārbauda šī situācija uz 12. aprīli 2016. gadā, bet, protams, un neapšaubām mēs pilnībā respektēsim visu šo kopīgo un, uh, izpratni par delģēto aktu būtību, kas ir panāktas ar parlamentu komisiju un uh, padomi. Paldies! Mums ir viens runātājs pieteicies Halo Ahau kungs. Paldies priekšādāji, paldies arī par prezentāciju. Jūs pieminējāt, ka ASV plāno izslēgt no vīzu atvieglojums problēmas eh, Eiropas pilsoņus. Tad, ja tie, kam ir viena no problemātiskajām valstīm, piemēram, eh, šīs eh, dubultās pilsonības, piemēram, Sīrijas un Franču, nevis vispār ar dubultām pilsonībām, bet tikai no problēmiskām valstīm. Jā, patiešām eh, tie, kas eh, Eiropas Savienības eh, pilsonībā blakus, piemēram, Sīrija, Irāna, Irāka vai Sudāna, ko es pieminēju, arī ASV iekšējais drošības departaments atļauj. Tātad viens no šiem nosauktajiem, tad tiešām domās tikai šīs problēmas, kas vāc. Jā, paldies. Ja nav citu jautājumu vai komentāru. Es domāju, ka ASV vīzu atvieglojuma situācija koordinatoriem ir jāparaugās, kāds būs mūsu nākamā soļa no mūsu puses janvāra sanāksmē, par ko mums būs jārunā. Paldies komisijas pārstāvē par jūsu prezentāciju. Tā mēs varam pāriet pie nākamā jautājuma. Jā, tika jautās, kurš tad ir šis jautājums 11. 11. punkts, tas ir darba kārtībā tiesas eh, spriedums 16. jūlijā. Tur ir runa par eh, lūgumu atcerās paskatījos sastarpies mehānismu. Šis, eh, šī lieta ir, ir bijusi iesniegta jau 2012. gadā no komisijas puses, un komisija šeit uh, pamatos dēļotiem aktiem, kurā atliec paskatās sastāvības mehānismus no dalībvalstu puses. Tātad šeit ir deleģētie akti, un uh, juridiskā dienesta pārstāvjiem tagad ir iespēja izklāstīt to detalizēti. Jā, liels paldies! Paldies par jūsu laipno ielūgumu prezentēt uh, šo uh, lietu, un man ir tas augstais gods pašā, pašās beigās pēdējā senāksmē šajā gadā. Es mēģināšu tādēļ ļoti īsi izteikties. Neatkārtošu visu šo uh, lietu. Mēs visi atceramies, kad pirms divām gadiem tika pieņemts teksts, kas tika mainīts, grozīts. Mūsu kolēģi no iekšlietu ģenerāla direktorāta prezentēja šo trīs soļu procedūru sākumā ja viena no trešajām valstīm gūs labumu no vīzu atvieglojuma programmas, kur tiek ieviesti nacionālas prasības, eh, tad ir arī pagaidu pasākums dažām kategorijām, kas attiec uz pilsoņiem, un eh, tad, ja šis status paliek un tiek apturēts, un tur ir modifikācija, un tur ir pielikumi, kuros ir iekļauta informācija ka visi šīs valsts pilsoņi nav izņemti no vīzu prasības. Un, ja tas tā paliek, tad komisija var ieteikt priekšlikumu likumdošanas aktam, leģislatīvam aktam, kura valsts var tikt pārvietot no pielikuma uz tām valstīm, kas uh, gūs labumu no vīzu atvieglojuma, uz to sarakstu, kas negūs labumu no vīzu atvieglojuma. Tāds kāds ir šis jautājums, kas ir ļoti akurāti šeit detalizēti izklāstīts, ir šis vidējais solis par uh, atcelšanu, apstādināšanu. Tad komisija šeit ir pamatojas uz ieviešanas aktu un tu nevajadzētu deģētu aktu. Un lietojot šo tehniku, modificēt pielikumu, manīt pielikumu. Tātad tas ir tikai tehnisks instruments. Lai nevajadzētu izniešos teikt, ja tas. Mums ir vairākas informācijas par visu šo kopīgo situāciju, par ieviešanas un aktiem un deleģētiem aktiem. Šis viss izšķirušais jautājums, diemžēl, aizkavējās vairākas sarunu kārtas, izveidot tādu kā šķērsli, lai virzītos priekšu sarunas likumdošanā. No tiesas ir šis spriedums, un tad e, šī situācija ir labāka, jo var fokusēties uz e, būtiskiem jautājumiem. Citādi paiet laiks šajās sarunās. Ideja bija tāda, ka ir šāda progresīva atbilde, pagaidu izņemšana attiecībā uz dažiem pilsoņiem, bet tāda vispārīga apstādināšana attiecībā uz visu valsti un tāda likumdošanas grozījumi. Modifikācija. Tas, ko mēs tagad zinām, kas, ko mēs labāk zinām nekā pirms tām, komisija teica, ka ja ir pienākums adoptēt, pieņemt šo deleģēto aktu, tad eh, nav nekādu robežu šai tie, un tad ir implementācijas akts, ieviešanas akts, un tādā samērā negaidītā veidā, un tādā tika pieņemts spriedums, ko mēs faktiski negaidījām. Tika teikt, ka ne apjoms, ne vai deleģētais tiesība akts vai īstenošanas tiesība akts tas ir, es domāju, ka tas varbūt ir pārāk tālējoši, jo mēs zinām, ka saskaņā ar eh, judikatūru ir tā, ka ja ir nav pilnīgs pamatiesība akts, tad var notikt deleģēšana. Protams, ka ir jānošķir starp eh, šo apsvērumu un pilnīgo tiesību aktu, un tad šī robeža, kas var tikt papildināta, ir svarīgāka tad, kad tas viss tiek īstenots. Mēs eh, varējām saņemt arī paskaidrojumu par laika, pa, pagaidu uh, raksturu vai nē. Tātad visiem šiem miljoniem cilvēku trešajā valstī, kuri atrodas eh, savādākā juridiskajā situācijā, tā, tā, tāda pati izmaiņa, kā tad, ja kāds ir kādā valstī, kas ir nokļuvusi no šī saucamā labā pielikuma uz slikto pielikumu. Tas ir likumdevēja uzdevums eh, īstenot šo pārvietošanu no labā pielikuma uz slikto pielikumu. No otras puses, mums ir arī iespēja saskatīt, ka, jā, tiek padomās, ka šīs apsādināšanas konsekvences ir identiskas arī tad, ja valsts nav guvusi labumu no vīzu atvieglošanas programmas. Šī likumdošanas akta mainīšana. Mums jautājums jau faktiski bija atrisināts paša sākuma. Tiesa teica vēlreiz, ka pēc šīs lietas, ka normatīvais eh, akts, pamatoties uz īstenošu tiesību aktu, tiek īstenots, tad notiek deleģēšana. Komisija arī teica, Nu, ko viņi faktiski no mums vēlas? Viņi uh, vēlas uh, parindi. Protams, ka juridiskais st status šiem cilvēkiem mainīsies, tas tā ir normatīva izmaiņa. Un likumdevējs bija tādās domās, ka šī, šīs izmaiņas vajadzētu ļoti skaidri izklāstīt, norādīt pirkumā, un līdz ar to būtu vajadzīgs deleģētais tiesību akts. Šķiet, kā tas ir tā acīm redzam, bet kādēļ ir eh, vajadzīgs, lai tas vēlreiz tiktu skaidri noformulēts, eh, lai neviens eh, šādu pamatiesību aktu nevarētu apšaubīt. Tas ir tiešām ļoti svarīgi, jo kādreiz sarunās ir pausti argumenti, kuros tiek teikts, jā, ja jau tie tikai neliek grozījumi, tas nemaz nebūtu tik slikti, to visu var izdarīt ar īstenošanas tiesību aktu palīdzību. Uh, Tas arī ir svarīgi, jo tas, e, mēs ceram, ka tas e, novāks tādu kā robežu līniju, ka tādam mītam, ka tā ir tāda brīva izvēle starp deleģētājiem un īstenošu tiesību aktiem. Tiesa ir skaidri pateikusi, tā nav nekāda brīva izvēle. Likuma devējiem ir šī robeža, bet e, saskaņā ar nosacījumiem kas ir 91. punktā minēts. Jā, ja trijologā tiek pausti uh, argumenti, ka tā tomēr ir uh, brīva izvēle, tad vēlreiz tiek apstiprināts, ka tas tā nav. Tas nekad nevar būt, tas nekad uh, nav bijis, un uh, tagad tiesa ir pateikusi, ka tas nekad tā arī nebūs. Tātad šis um, margin of discretion, tas nav šis būtiskais elements, lai pieņemtu lēmumu jautājumā, un tad šis uh, pagaidu raksturs. Tad ir vēl svarīgāk, lai šis akts tiktu veidots, tas ir jādara likumdošu devēja iestādē, un kaut kādā to visu var apkopot, kā komisijas iesniegtā prasība, sūdzība. Tika teikts, ka jā, ir tagad izmaiņa, tagad ir uh, pielikums, tur ir jāveic izmaiņas, ir jautājums, vai tas bija nepieciešams, lai tas viss nu, tiktu iekļauts pielikumā, vai bija nepieciešams mainīt pielikumu. Ja komisija ar to būtu guvusi panākumus, tad eh, varētu tas viss ieņemt tādu ļoti negatīvu virzienu. Uh, un likumdevējiem nebūtu tiesības veidot šos aktus un uh, pieņemt lēmumu, vai kaut kas ir ievietojams uh, uh, pielikumā, vai pielikums ir jāaktualizē vai nē. Nē, ne tikai tās, šīs tiesības tagad ir saglabātas. Un uh, likumdevējs veido tiesību aktu, jo kāds to groza vai iejaucas, tad tas ir iespējams tikai ar deleģētā tiesību aktu palīdzību. Paldies, paldies par jūsu darbu šajā jautājumā. Es nezinu, vai kāds no deputātiem vēlas eh, izteikties par šo jautājumu. Ja nē, jā, komisija. vienkārši gribētu pateikt eh, paldies un eh, juridiskam dienestam paldies par šo paveikto darbu. Kolēģi, pirms mēs ķeramies klāt citiem jautājumiem. Vēl, es jau novēlēju trīs reizes, ka Ziemassvētkus darīja toreiz Strasbūrā un uh, gribu teikt paldies arī darbiniekiem, kas ir veikuši labu darbu, kolēģiem, kas ir veicis arī tūkiem, kas vienmēr bija uh, aktīvi strādāja. Paldies par šo labu paveikto darbu. Skaistu Ziemassvētkus komiteja, kas tik smagi strādājusi parlamentā, Jā, sirsnieks, paldies. Dažādi jautājumi nav. Nākamā sanāksme būs pirmdien, 11. janvārī no 3. sāksies. Liels paldies!